Okay. Mes chers collègues, uh... Dārgie kolēģi, labdien vēlreiz. Mēs turpinām dar komitejas darbu. Un pēcpusdienas sākumā es uh, gribētu piedāvāt jums sākt mūsu darba kārtību ar uh, jautājumu par ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un kodola uh, piesārņojuma apdraudējumu. Paldies uh, tiem, kas tematiski ir piedalījušies šīs darbnīcas sagatavošanā, tāpat arī eksperts, kas uzstāsies un kas ir pieņēmuši ielūgumu diskutēt par viņu darbību. Sākumā uzstāsies doktors Šatfilde, neatkarīgs konsultants, un viņš ir strādājis veselības aizsardzības centrā, kas bija veltīts, lai sagatavoties un pretotos dažādiem apdraudējumiem no Lielbritānijas. Un tāpat pēc tam arī strādāsim ar šo materiālu pārvietošanu un atklāšanu. Pētījumu rezultātus prezentēs viens pēc otra dr. Elizanda Nekson šeit kreisajā pusē, strateģisko pētniecem pēt pētījumu pētnieks un tāpat arī Vahtel kungs, kas arī strādā strateģisko pētījumu fondā. Tad viss beidzot noslēgumā attiecībā uz šiem jautājumiem. Uzstāsies Kalnerta kungs, viņš ir Dienvid mm, Galīcijas uh, universitātes. Dienvidvēlsas uh, pētījumu un universitātes pētnieks. Tāpat arī noslēgumā uzstāsies uh, Sāra Leonarda, Beļģijas Brīvās universitātes asociētā profesora. Un visi uh, varēs uzstāties runājot par šiem tematiem, kas skar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un kodolu apdraudējumu. Viņi uzstāsies viens pēc otra. Tad mēs varēsim uzdot jautājumus un sagaidīsim atbildes. Jautājums atbilde darba formā un tāpat arī, protams, Gribu teikt paldies, ka pieņēmāt uh, ielūgumu uh, strādāt šādā veidā. Tātad uh, vārds Šatfilda kungam. Lūdzu, jūs varēsiet uzstāties aptuveni 10, ne 15 minūtes. Tātad 15 minūtes laiks jums uzstāties, lūdzu. Paldies, paldies par ievadvārdiem. Un paldies, ka uh, ielūdzāt mani, lai uzstāties un uh, gribētu uh, prezentēt uh, darba rezultātus šeit uh, komitejā. Es esmu sagatavojis uh, prezentāciju. Jūs varēsiet arī iepazīties ar uh, tiem. Tātad mēs. Uh, Šeit runājam par ķēbē ar kā proti ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un kodola apdraudējumu ķēbērkā apdraudējums mainās un aizvien ir augsts. Mēs zinām, ka ISIS izmantoja ķīmiskos ieročus Sīrijā. Un mēs pieņemam, kā arī Sīrijas valdība ir izmantojusi ķīmiskos ieročus pret uh, saviem iedzīvotājiem. Tātad uh, tos izmanto gan valsts, gan nevalstiskie aktieri un nākotnes apdraudējums var būt uh, arī iespējams. Mēs redzam, ka ķīmiskie ieroči ir izmantoti, un mēs zinām, ka ASS arī mēģina izstrādāt bioloģiskos ieročus. Šādi pierādījumi ir uh, tā tad uh, divi toksīni tiek mēģināti izstrādāt tā tad ķīmiskie ieroči to tie sadalās dažādās agregātu sastāvdaļās gāzēs, šķidrumos un cietās vielās, un tāpat arī ir gāzveida dažādi un nervu gāzes skarošie ieroči, proti chlorīni, sarīns, VX un novičaku bioloģiskie ieroči, tie ir lielākajā daļā dažādi baktēriju un vīrusu kopumi. Es esmu uzskaitījis vairākus šeit, bet varbūt arī citi. Un liekas, ka visbūtiskākie ir antraks, tāpat arī bakas, botilonums, tularēmija un ebols vīrusi. Es domāju, ka ir nozīmīgi pieminēt to, ka, lai tos iegūtu, komponentes eh, var tikt eh, atrastas eh, dabā vai arī var tikt iegūtas dažādos ķīmiskos veidos. Līdz ar to nu, ne tikai uh, tos jānozog no dažādām drošām laboratorijām, bet var iegūt arī citādos veidos. Ja mēs uh, raugamies uh, uz bakām kā uh, apdraudējumu, uh, mēs neesam imūni pret to, jo likās, ka pasaulē tās ir iznīcināts kā slimības izraisītāji. Tāpat arī tā kā poliomielīta jautājums, vai mēs pārtrauksim vakcinēt cilvēks un bērns, jo domājam, ka tos esam, šo slimību e, esam pārvarējuši. Un, manuprāt, tāpat arī sintētiskie un mikrobioloģijas ieroči ir ļoti bīstami. Tas ļauj eh, manipulēt eh, patogēnos organismus kā baktērijas un izstrādāt tādus, ka tie būtu rezistenti pret zālēm. Antibotoks nestarbotos, ja kāds, uh, piemēram, tādu kā Sibīrijas mēra baktērijas uh, izplatītu tās, kas ir rezistents pret uh, ārstēšanu un to varētu izstrādāt arī izstrādājot uh, parastu uh, laboratoriju un uh, pat, uh, nu, teiksim, nepārāk pieredzējuši cilvēki var tos uh, radīt. Daži zinātnieki Kanādā pagājuši gadu pilnībā bija spējīgi sintezēt uh, vīrusi, vienkārši ņemot uh, dažādus ģenētiskos materiālus un izstrādāja uh, zirgu bakas, kas skar zirgus, bet ne cilvēkus. Un bailes ir tādas, ka ļaunprātīgi kāds varētu tādu pašu procedūru izmantot, lai šādu vīrusu e, izstrādātu. Un ir pat ceļkārti, kā to darīt. Tātad ļaunprātīgi tas ir iespējams. Piemēram, izstrādājot baku vīrusus. Mēs zinām, ka pat laban ir divi veidi baku. Uh, baktērijām, kas ir droši uzglabātas, taču dažādas tehnoloģijas ir un vairs nav nepieciešams tos, šos paraugus nozakt. Tātad mums vajadzētu runāt arī par šo apdraudējuma veidu. Nu, kādi tad ir tie būtiskākie? apdraudētāji. Es domāju, ka ISIS aizvien uh, ir uh, ļoti būtisks apdraudējums mūsu skatījumā, pat ja kalifāta uh, valsts nav vairs uh, aktuāli, viņi ir sadalījušies dažādās uh, vietās, bet, nu, man liekas, ka tas tikai ir paaugstinājis apdraudējumu, jo tas, ko viņi spēja darīt, ir iedrošināt uh, terorisma uh, nodarījumus Eiropā. Mēs esam redzējuši, ka uh, vairāk kārt, eh, kur šādi eh, uzbrukumi ir ASS vārdā veikti. Vēl uh, esam ļoti norilbējušies, nu zinu, ka pēcpusdienā um, diskutēsim par kaujiniekiem, kas atgriežas uh, viņu mājās. Mēs zinām, ka ir aptuveni 5 līdz 7 tūkstoši, kas atgriežas uh, no dažādām vietām savās mājvietās Eiropā, un tas tiešām ir ļoti uh, liels apdraudējums. Mančesters uzbrukumā mēs redzējām, ka uzbrucēja apkārtnē bija cilvēki, kas bija Sīrijā un cīnījās, un uzbrucējs pats bija bijis Lībijā un Sīrijā tieši pirms uzbrukuma veikšanas. Tādēļ es domāju, ka tas ir ļoti būtisks apdraudējums šie kaujinieki, kas atgriežas mājās. Un tāpat arī runājot par bēgļiem, mēs redzējām, ka ļoti uh, plašs bēgļu daudzums ieradās un arī iespējams, ka kaujinieki ir ieradušies Eiropā, izmantojot bēgļu statusi. Un tagad par Krieviju. Krievija ir iesaistīta radioloģisko un ķīmisko ieroču uh, izgatavošanā. Divi gadījumi ASV - Aleksandra Litviņenko saindēšana izmantojot radioaktīvo ieroci Poloniju 210 un šokējoša Novičok gāzes izmantošana šogad, kad tika mēģināts nogalināt Skripalus sekas šim uzbrukumam ir tiešām uh, ievērojams. Tāpat arī Ziemeļkoreja. Mēs uh, zinām, ka viņi izstrādā vidējā uh, aptvēruma uh, raķetes, un tāpat uh, Kim Jong-uns tika nogad, viņa pusbrālis tika nogadināts ar vieks, uh, uh, izmantojot uh, šo uh, ķīmisko uh, vielu, kas nozīmē, ka viņiem ir pieeja uh, ķīmiskiem ķīmiskām substancēm un ir veikta slepkavība. Kādas ir sekas uzbrukumam, ar ko mēs saskaramies? Runājot par sekām, ir jāsaka, ka ķīmiskie un bioloģiskie uzbrukumi tiem ir potenciāls nogalināt ārkārtīgi daudz uh, iedzīvotājs vairāk nekā konvencionāli parasti ieroči. Un, uh, Mēs redzam, ka ir transporta sistēma, medicīnas personāls, un šādu uzbrukumu var ļoti iespaidot pasaules ekonomikas. Šeit ir pāris piemēri, ko tas nozīmē. Ja jūs atceraties Sibīrijas mēru uzbrukumu 2001. gadā, tas bija ASV, tas bija nu, tāds diezgan vienkāršs uzbrukums. A, aploksnes senatoriem tika izsūtīts Sibīrijas mēris poras. Nu, tas ir apmēram tik daudz, kā teikarota cukura daudzumā, bet uh, tas nodarīja ļoti lielu uh, kaitējumu. Pieci cilvēki uh, gāja bojā, 30 tūkstoši saņēma antibiotiku uh, kursu vairākas ēkas, valdības ēkas tika slēgtas, kapitols aptuveni septiņu mēnešu ilgumā, jo tās bija jātīra. Līdz ar to tam ir aptuveni miljarda dolāru ekonomiskais um, iespējas, ko ASV valdība ir darījusi. Tā ir izskatījusi kādas ir iespējas izplatīt Sibīrijas mēri. Un, ja, piemēram, tas uh, tiktu, tā izplatīšanai vie, uh, tiktu izmantot tāda tā kā putekļošanas uh, schēma, tad 1 līdz 2 kg šīs vielas varētu. Um, būtu iemesls uh, tam, lai aptuveni 380 tūkstoši cilvēku ietu bojā un 3 miljoniem būtu jāsniedz uh, palīdzība antibiotika kursa veidā, kas nozīmē, ka iespējas ekonomiskais būtu ļoti liels un plašs. Tagad zinām, ka arī bezpilota lidaprāta, proti droni, varētu tikt izmantoti. Es redzēju, kā drons darbojas, izplatot asargāzi, un tas tiešām ir nu, ārkārtīgi biedējoši to redzēt. Tas notika gaz sektora, robežu sektorā. Nu, tās ir tādas lietas, par kurām ir jāpadomā, lai uh, iespējams nu, ne tikai uh, asargāzi, bet arī, ja tie izplatītu citus ieročus. Un Salisbury uh, noslapkošanas mēģinājumi mēs redzam, ka tas uzbrukums bija relatīvi neliels. Nedaudz ķīmiskās vielas tika izmantotas, taču, ja jūs paraugaties uz tām sekām, kādas ir šim uzbrukumam, tad daudz. Uh, tiešām resursi tika patērēti, lai pārvarētu sekas, kādas ir šim uzbrukumam. Gan militārā spēja neutralizēt ielas, gan arī attīrīšanas jautājumu. Automašīnas tika piesārņotas, tās ir jāapstrādā. Un tāpat arī Salzburī centrālā tiek mainīts bruģis, jo tas ir piesārņots. Tā tad ne tikai uh, lietas, taču arī cilvēki iedomājieties, ja jūs jūsu pilsētā uh, redzat uh, cilvēkus aizsargt ārpus, kas uh, mēģina attīrīt dažādas pilsētas vietas. Nu, tie ir apdraudējumi un arī sekas tam, ko mēs Eiropas Savienībā daram, lai sagatavoties atvairīt šādus apdraudējumus Atbildība pār pilsoņu aizsardzību piekrīt katrai individuālai dalību valstī, un tās gatavojas uzbrukumiem vai iespējamiem uzbrukumam. Dalību valstīm, kā sagaidām, ir dažāds redzējums un dažāds arī sagatavotības līmenis. Tādēļ es gribētu teikt, ka nu, tāda vienota pieeja lai definētu, kas ir šis apdraudējums un redzētu, kas uh, varētu tikt darīts, lai sagatavoties aizsardzībai vēl nav noticis. Lai arī ir dažas ļoti labas uh, izšķirīgas uh, iniciatīvas ES līmenī, lai sagatavotos un lai atbildētu tiem. Esmu uzskaitījis tās šeit. Viena no galvenajām daļām ir ķiberkā rīcības plāns, Digi Home uh, direktorāts komisijā izstrādāja uh, šo uh, dok uh, dokumentu. Tā mērķis ir samazināt uh, iespaidu un apdraudējumu no uh, ķēbērkā apdraudējumu. Tas ir vērsts gan uz uh, atpazīšanu, gan novēršanu, gan arī uh, treniņu pasākumiem ko darīt, lai, piemēram, sagatavoties pareizajiem medicīniskajiem risinājumiem. Šis rīcības plāns tika atjaunots pagājuši gadu, aktualizēts, un tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, jo šis rīcības plāns ir vērts la, uz to, lai sagatavotu uh, labāk labāk sagatavotos uh, problēmu risinājumam. Tātad, tad, kad mēs sākām domāt par uh, kopēju uh, risinājumu un kopēju pieeju, uh, konstatējām, ka tas ir tiešām vienīgais reālais ceļš, kā aizsargāt mūsu pilsoņus no šiem apdraudējumiem. Un tāpat arī ļoti nozīmīgs likumdošanas darbs ir ES direktīva par terorisma apkarošanu 20. Valsts, kurās ir notikuši terorisma uzbrukumi un uh, kuri sniedz uh, medicīnisko palīdzību upuriem, ir uh, aktivizētas. Tāpat arī kopējs iepirkuma mehānisms pie, dod iespēju dalībvalstīm uh, centralizētā procedūrā pievērsties pret pasākumu īstenošanai. 2009. gadā dažas no labākajām un spēcīgākajām uh, um, ekonomikām uh, labāk bija sagatavots, piemēram, lai cīnītos pret uh, gripas infekcijām. Mazākās valsts bija netik uh, veiksmīgi sagatavojušās. Un tas uh, ir uh, mainīts komisijas uh, ģenerāldirektorāts Sante ved sarunas centralizēti ar piegādātājiem un nodrošina to, lai visām dalībvalstīm tiktu piegādāti uh, materiāli. Tātad dalībvalstīm ir iespēja pateikt, kas ir nepieciešams, un komisija tad Eiropas Savienības vārdā ved sarunas, lai nodrošinātu piegādes. Tas ir lielisks instruments un mehānisms, lai šie medicīnas pretpasākumi varētu tikt veidi. Bet, nu, protams, ir pāris trūkumi. Es zinu, ka dažas dalībvalstis valstis drīzāk vēlas viens pašs virtos iepirkums, jo iepirkumi un piegādes ir sarežģītas tātad. Bet, nu, komisija ir viens līgums starp komisiju un piegādātāju, bet izrādījās, ka ir tomēr atsevišķi kontrakti atsevišķi līguma attiecībā uz dalībvalstīm, un tas nedarbojas kā nu, bija īsti plānots. Bet, neskatoties uz visu, tā ir ļoti nozīmīga iniciatīva, ko mēs šeit Eiropā esam īstenojuši. Un kur ir trūkumi? Viens no trūkumiem ir uh, šo um, lietpratēju trūkums. Pretpasākumi uzbrukuma gadījumā ir jāizmanto uh, ļoti ātri, nu praktiski eh, minūšu laikā. Tātad pret ķīmiskiem ieročiem pretinde, lai eh, neutralizētu uh, toksīnu, tam ir jābūt pieejama un jābūt uh, izdalītam burtiski stundu. Uh, laika, uh, lai tas efektīvi varētu darboties. Jūs nevarat tikai tad sākt kaut kādu iepirkumu vai pievērsties procedūrai. Tā tad uh, jums ir uh, nepieciešams vairāki uh, e, miljoni uh, šo uh, vienību. Uh, pieejām. Līdz ar to tas ir nu, ļoti liels trūkums mūsu sagatavošanās mehānismā. Un vienīgais uh, mehānisms, kā tam precoties, ir uh, lai šādas vielas būtu jau gatavas izmantošanai, ja notiek plašs uzbrukums Eiropā. Un liekas, ka tas tiešām ir liekas trūkums, es jau norādīju nu, uz to. Un tagad ļoti interesantas iniciatīvas notiek, un dažos dokumentos Eiropas Savienībā par to jau sāk tiek runāts, un gan komisijas, gan padomas dokumentos tiek runāts par to, ka šādi centralizēti iepirkumi, par tiem tiek domāts. Aprīļa beigās padomas dokuments ir, kas ir sastādīts, lai varētu aktīvi pretoties uzbrukumam, un tā ir politika, ko tagad apstiprinās ES dalību valstis. Tiek runa pār iep, iepirkumiem kopējiem. Uh, un uh, arī, piemēram, vakcinēšanas uh, materiālu uzglabāšanai, kas ir uh, nepieciešamā daudzumā pieejama, ja apdraudējums ir aktuāls. Un vēl uh, trūkums ir tāds, ka tie, kas uh, pirmie uh, reaģēs, nav ie, pilnībā uh, sagatavoti, piemēram, uh, Lielbritānijā tie pirmie palīgi, kas uh, arēnā uh, sāka darboties, uh, nebija arī vairāk aizsargāti nekā citi. Tātad pirmie, uh, kas sniedza palīdzību, tiem arī jābūt uh, aizsargātiem, jo savādāk viņu spēja palīdzēt uh, upuriem tiek samazināta. Tātad es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs uh, padomātu arī par to, lai pirmie, kas palīdz, būtu. Uh, uh, attiecīgi aizsargāti. Ja mēs runājam par šo vielu piegādi un izmantošanu, šeit rūpniecībai jābūt aktu, eh, aktīvātai. Padome uzsver, ka rūpniecībai jāiesaistās daudz plašāk un jāraugās, vai šie pretpasākumi var tikt veikti ar uh, rūpniecības palīdzību. Tā tad ir nepieciešama šī iesaisti, jo mēs zinām, ka rūpniecība pati nenosaka apdraudējumu. Apdraudējumu nosaka dalība valstis pašas. Un, ja rūpniecība nav nezin par šiem apdraudējumiem, tad ir ļoti sarežģīti īstajā laikā atbildēt uz šo apdraudējumu. Un noslēgumā. Uh, ieteikumi dažādu politiku veidošanai. Nu, tā tad es jau uh, runāju par to, ka ir jāstiprina kopējie iepirkuma mehānismi. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti liederīgs instruments. Mēs to varētu daudz plašāk uh, reklamēt es gan valī, valstīm, gan piegādātājiem. Mēs uh, runājam par to, ka tā ir labākā metodoloģija, lai iepirku medicīniskos aizsarga preparātus un veidot tādas kopējas bāzes. Viens veids, kā mēs to varētu darīt, ir varbūt, lai komisijas sagatavotu tādu paraugu līgumu, kuru visas dalībvalsts at, zītu un um, to varētu izmantot diskutējot ar piegādātāju. Un a, uh, tas atbilst arī piepra specifiskiem pieprasījumiem no darību valstīm. Un tāpat arī komisija a, uh, būtībā a, um, ar a, uh, DG Sante palīdzību varētu būt vadošā šajā a, politikā un varētu a, sadarboties ar ekscelences centriem un dalību valstīm rūpējoties par to, lai mēs uh, redzētu apdraudējumu tādā vienotā veidā uh, ES un kas uh, tad uh, arī izvērstos tādā plašākā medicīnas kopret vielu iepirkumā. Tikai kopā var būt efektīva un ātra darbība. ASV zinu, ka ir daudz vienkāršāka situācija, jo tikai viena federālā valsts to iepirkt, bet pēc Sibīrijas mēra uzbrukuma 2001. gadā tika izveidots projekts 5 miljardu dolāru tika izmantoti, lai mazākas kompānijas arī varētu izveidot šādas medicīniskās reakcijas iespējas, bet ja jūs vēlaties tādu vienas pieturas aģentūru, lai noteiktu apdraudējumu, sagatavotu atbildi, konstatētu, kas ir nepieciešams iepirkumam un tad arī veiktu šo iepirkumu. Tāpat arī e, ir attīstīta sadarbība ar dažādām rūpniecības nozarēm, par to jau runāju. ASV ir privātās partnerības projekti. ASV ir investējuši ražošanas spējā, izmantojot gan spēju, gan zinātību, kas var tikt izmantota steidzamības gadījumā. Un es domāju, ka vēl uh, papildus lieta, ko jau pieminēju, ir tāda, ka tie, kas uh, palīdz pirmie, tiem jābūt uh, atbilstoši aizsargātiem. Un vajadzētu vairāk kārt izmantotas uh, aizsardzības formas, lai uh, ne tikai civiliedzīvotājs iespējama uzbrukuma laikā aizsargātu, bet arī izmantot tos tiem, kas pirmie reaģē, un tāpat arī uh, militārie spēki, nu, piemēram, ja uh, militārie spēki kādās bīstamās uh, situācijās uh, sniedz palīdzību. Tos vajadzētu uh, būt spējīgiem izmantot dažādu apdraudējumu laikā valstu vadīt, nu, valdību vadītāju tikšanās ir plānota jūnija beigās. Tiks runāts par šo komiteju un tās darba rezultātiem, un tas varētu tiešām būt ļoti liederīgi, palīdzot sagatavoties šai sēdē. Nu, šādā veidā es domāju, ka tā ir iespēja izmantot šīs komitejas secinājumus, lai uh, uzlabotu situāciju un izmantotu šo paveikto darbu. Paldies! Paldies eh, Šatfildu eh, kungam. Tā tad konstatēt, sagatavoties, apzināt un reaģēt. Tāpat arī paldies par eh, to, ka norādījāt uz trūkumiem, kādi ir iespējami. Un tagad došu o, uzreiz vārdu Elizabetei Neksons kundzei. Paldies, ka jūs dodat iespēju šeit pastāstīt par mūsu pētījumu rezultātiem, jo situācija ir pietiekami sarežģīta, pasaulē apdraudējums pieaug jau kopš 2000. gada. Un uh, gan vairāk cilvēku ceļo gan arī tehnoloģijas mainās. Un viss, kas ir izstrādāts un tiek izmantots pat labam kā aizsardzības mehānismi, tie var novecot un tāpat arī globālā līmenī. Viss tas, kas ir zināms un tehnoloģiski attīstās, tas attīstās ārkārtīgi ātri. Uh, Tātad jūs redzat, ka ļoti daudz eh, dažādu iespēju ir tos eh, izmantot eh, ļaunprātīgi. Irākā un Sīrijā pēdējā notikumi to ir parādījuši. Kopš 2000. gada mēs redzam, ka pie Melnās jūras dažādiem reģioniem tiek strādāts radioloģiski. Ir uh, pierādīts, ka tā diemžēl ir uh, realitāte, par ko mēs runājam. Tā tad uh, nelegāla pārvietošana, kas uh, tiek uh, skatīts, uh, un tāpat arī uh, iepriekšējie soļi mēģinājumi tos ražot, transportēt vai uzglabāt. Šo uh, materiālu ražošana ir ārkārtīgi dažāda, un tie ir izaicinājumi gan, lai tos apgūtu, gan uh, atklātu. Šeit tiek izmantoti gan eh, legāli veidi, izmantot divējādās izmantošanas vielas, tādas, kas arī militāri tiek izmantotas, tātad divējādi izlietojamo vielu ļaunprātīgu izmantošanu gan ES, gan iepirkums trešajās valstīs tīmekļa vietnā. Šeit Eiropas līmenī nav tādu um, veidu to uh, novērst vai arī dārka web uh, vietnēs nopērkumiem. Uh, jārunā arī par uh, nozakšanu uh, vai uh, ievešanu Eiropas uh, teritorijā uh, ķiberkā nelegāli un izmantojot arī citu nelegālo uh, ievešanas uh, veidu tīklu. Tāpat arī bioloģiskās uh, vielas tiek uh, ieviestas, uh, mēģinot uh, gan arī uh, Um, dažādus uh, izraisītājus um, arī uh, vidē atrast un izmantot. Izaicinājumi ir ārkārtīgi dažādi. Dažādi policijas var arī izlūkdienestu uh, pakalpojumi ļoti nozīmīgi. Nu, piemēram, iebraucot Eiropas Savienības teritorijā, drošības pasākumi ir ļoti nozīmīgi. Tāpat arī rūpniecībā vai laboratorija paziņojumi par uh, zādzības gadījumiem vai arī, teiksim, ļaunprātīgas uh, izmantošanas rezultātā, kas būtu zādzības vai arī uh, nonāvēšanas. Tā tad ir jāveic uh, kontrols gan ceļotāju, gan uh, automašīnu, gan uh, bagāžu un pārvadājumu kontrolas um, dalību valstīm jākontrolē robežas, jāattīsta mehānismi dalību valstīs, jācīnās par ķēBRK globālā veidā. Ir uh, ārkārtīgi dažādas šīs vielas, um, gan tehniskas, uh, kas uh, arī ir ļoti daudzveidības. Uh, Tā tad ir nepieciešami adaptēti atbildes mehānismi, izmantojot tehnoloģijas, kas ir ļoti specifiskas. Tehnoloģiski sarežģīti procesi. Tas jāuzsver arī strādājot gan aktīvās vielas, gan arī aparātus. Nu, piemēram, bioloģiskā. A, uzbrukuma vielas ir nepieciešama speciāla aparāta, kas tos varētu atklāt. Un uh, atklāšanas uh, gadījumā, piemēram, tiem, kas uh, ar to saskars, ir jābūt radioaktīvam vai kodola aizsarga tārpiem vai ķīmisku un bioloģisku aizsarga tārpu, tāpat arī noteiktā, noteiktiem konteineriem, lai šādas vielas uzglabātu. Ir nepieciešama kopēja stratēģija, lai pirmkārt apmainītos ar a, informāciju, lai izstrādātu operacionālus a, risinājuma veidus, lai veiktu apmācības, kopējas apmācības dažādu dalību valstu šajās jomās strādājošiem un tāpat iepirkumi pētniecībai, nu, piemēram, kopējiem pētniecības centriem vai arī vienādojot un harmonizējot uh, struktūras, piedāvājot efektīvus risinājumus. Ir vairākas uh, ļoti būtiskas uh, iniciatīvas kopējā ES līmenī. 2003. gadā drošības stratēģija tika izstrādāta par uh, um, um par iznīcināšanas līdzekļiem, kas tika 2008. gadā aktualizēta. Un uh, um, ķeberkā uh, darba grupa ar darba rezultātiem 2016. gadā. No 2009. gada strādā CBRN jeb ČBRK padomnieku grupa. ES rīcības plāni 2009. un 2017. gadā tika izstrādāti. 124 pasākumi ir ietverti darbības sarakstā, kas ir pēdējā laikā aktualizēts un izstrādāts. Runājot par tik ļoti sarežģīto šīs darbības veidu, jāsaka arī, ka ļoti daudzveidīgi iesaistītie ir jāpiemina, kas aktīvi darbojas visās dalību valstīs. Tātad dalību valsts un arī ārējie aspekti tiek ievēroti, skatot visu tādā plašākā kontekstā ar mērķi stiprināt savu un kaimiņu valstu drošību. Ir jāveic plašāks kontrols attiecībā uz divu veidu divējādas izmantošanas precēm. Ir nepieciešams ietvars harmonizācijai ļoti konkrēti Eiropas references eh, ietvars un tāpat arī dažādi pētniecības pasākumi. Nu, piemēram, daudz uh, dažādi uh, pasākumi, kas uh, ir iesaistīti, piemēram, jāpiemin uh, atbilstošās ANO rezolūcijas, jāatbalsta ķīmisko un bioloģisko ieroču aizliegumu konvencijas aptvērums un darbība, sadalbojoties aktīvi Eiropas ekscelences centros. Prevenir, euh, empêcher ou détecter à temps. Euh, Tātad laicīgi atklāt uh, nelegālu uh, CBRN vielu uh, kontrabandu, vienalga vai tās būtu toksiskās vielas vai uh, kārtdarbībā vai rūpniecībā izmantotas uh, vielas, tas ir arī savā veidā, kā novērst atentātus. Bet, lai to panāktu, tur ir vajadzīga virkne funkciju, virkne darbību, kuras, diemžēl, ne visas valstis pārvalda. Tās ir tādas uh, prasmes un funkcijas, kas eh, šeit ir piedāvāts deviņas funkcijas. Eh, pirmkārt jau prevencija, par to mēs runājām, palīdzu, tad ar trešo valstu palīdzību ārpus Eiropas Savienības, kas eh, varētu būt nelegālās kontrabandas avots. Un tad ir šie tie izcelības centri, par ko mēs runājām, varbūt arī regulējuma darbības, lai kontrolētu vielu apriti un, zinām, vielu pārdošanu. Ir jau regulējums, kas pastāv attiecībā uz spridzekļiem un to prekursoriem Eiropas Savienībā. Tā ir tāda fiziska aizsardzība, fiziski aizsargājot, piemēram, rūpniecībā esošos vielu krājumus, uh, Un uh, tādējādi mēs reālā laikā arī varam uzzināt, cik kādas vielas ir krājumos un uh, ātri var atklāt, ja kaut kas ir nozakts, var uh, sniegt brīdinājumu, veicot šādu grāmatvedības uzskaiti. Un tad var izvērst arī aktivitātes pret teroristiem, kas var arī darboties, piemēram, strādājot laboratorijās. Vēl viena funkcija, kas ir tāda uzraudzības funkcija tehniskā, zinātniskā un operacionālā plānā, tur ir jāapkopo informācija, kas nāk ne tikai no izlūkdienestiem, bet arī no citiem dažādiem avotiem, piemēram, epidoloģiskiem tīkliem, cilvēku un dzīvnieku veselības struktūrām. Uh, 2015. gadā Tokio metro bija uh, uzbrukums un tur spēki bija gatavi iela, iejaukties. Un uh, brīdinājums signāls bija kādas aitas nāves gadījums uh, netālu esošā laboratorijā, kas uh, izmanto vielu, no kura var ražot zarīnu gāzi. Tātad uh, kaut kādā brīdī ir jābūt uh, šim signālam, kas uh, ļauj uh, iedarbināt šo te ārkārtas stāvokli. Tātad uh, tā ir tā trešā funkcija, kas ir vajadzīga, lai labi darbotos prevencijas sistēmas patī. Um, operacionālā atklāšana, piemēram, lielajās ostās, tur ir jāspēj atklāt radioaktīvās vielas ar mērķi uzraudzīt uh, eh, transporta līdzekļu plūsmu. Tas tagad uh, attīstās un uh, šobrīd tas vēl ir diezgan sarežģīti ķīmiskajiem, bioloģiskajiem ieročiem tātad eh, noņemt paraugus, kurus tad varētu analizēt laboratorijās, vai arī izmantot eh, rokas detektorus, eh, kuru kapacitāte ir diezgan būtiska ar nosacījumu, ka produkti nav pārmērīgi iesaiņot, iepakoti. Tiesu izmeklēšanas aspekts uh, Eh, šis te vārds forenzik, angļu vārds, eh, tur ietilps dažādas laboratorijas un policijas tehnoloģijas, kas eh, tiek izmantotas, lai atklātu kādu produktu, vielu, un tādējādi mēs arī varam zināt, kas kur kad notiek, un tādējādi var novērst varbūt uzbrukumus. Un tā arī ir joma, kas strauji attīstās, kas varētu ļaut eh, eh, kādas kratīšanas laikā, piemēram, atklātus produktus analizēt, un tad varētu uzzināt, no kurienes tad tie ir eh, iegūti. Protams, ir arī jāapmāca personāls un jāinformē par mm, uzbrukumiem, kas ir notikuši, lai uh, uzkrātu gūto pieredzi, gūtu mācības, izdarītu secinājumus, Eh, par uzbrukumiem un citiem notikumiem, kas ir bijuši, lai zinātu, ko tad var gaidīt nākotnē, iespējams, piemēram, kad ir runa par radioaktīvām vai kodolu uh, eh, darbīgām vielām. Je reviens en arrière. Voilà. Euh, l'aspect veille est un aspect. Uzraudzības aspekts jo šeit ir diezgan sarežģīti, jo šeit ir eh, jāapkopo eh, vienā punktā ļoti dažādi dati. Jā, mēs varbūt esam pieraduši, ka policijas eh, dati tiek vienoti apkopoti, un tomēr dažkārt tas arī nav tik vienkārši, jo ne visiem policijas dienestiem ir tādas pašas kompetences un ir jāapkopo dažādu dienestu informāciju, bet šeit ir runa par datu apkopošanu, par cilvēku veselību, dzīvnieku veselību, visas norādes, kas varētu būt, eh, kas varētu norādīt, ka kaut kas varētu notikt Eiropas Savienībā. Tātad ir jāizveido datu bāzes ar šiem notikumiem, ar būtiskiem notikumiem un varbūt uh, ir tādi notikumi, kas eh, šķiet nav par tēmu, bet dažkārt arī šī informācija var būt noderīga. Ehm, agrīnās brīdināšanas sistēmā cilvēku un dzīvnieku veselības gadījumos un pārtiks nekaitīgumu gadījumos šai informācija būtu jāsavāc un arī operacionālās atklāšanas rezultāti attiecībā uz CBRN vielām uh, Un tagad eh, zināmās vietās var eh, šādas eh, struktūras atrast, kas ļauj detektēt. Tātad, runājot par atklāšanas jomu, tur ir Eiropas Savienībā pētniecības un attīstības programmas, kas pild savus uzdevumus. Lielie izaicinājumi šobrīd ir uh, runājot par kodolu un radioloģijas jomu, atklāt um, kontrabandu um, attiecībā uz transporta līdzekļiem, uh, piemēram, ja ir jaunās tehnoloģijas, kas ir attīstītas, uh, un tādējādi nav vienkārši atklāt šīs vielas, un uh, jāspēj arī atklāt toksiskās ķīmiskās vielas uh, pat um, uh, um, tā, ja tās nav uzreiz atklājamas, zināms progress ir panākts, bet uh, vēl tas ir jādara, un bioloģiskajā jomā tur vēl tas viss ir gaidāms nākotnē, pie tā ir jāstrādā, lai nekavētos. Un um, reālā laikā jāspēj identificēt produktus, tātad uh, vielas ir jau kodola vielu uh, Uh, atklāšanas metodas, piemēram, uh, kustīgiem transporta līdzekļiem, un jāpievēršas arī šiem tiesu izmeklēšanas līdzekļiem, metodēm, lai uh, atklātu produktu izcēlesmi. Ir jāapzinās, ka ne jau tāpēc vien, ka um, tiek parādīts, ka kaut kāda atklāšanas metoda darbojas, ka tiek prezentēta šī metoda, ka mēs jau esam uh, um, tādā situācijā, kad var uh, operacionāli izmantot aprīkojumu uz visām robežām, piemēram. Tāpat kā attiecībā uz medikamentiem, tas ir tāds ilgs process, uh, kur ir vajadzīgs uh, darbs, tas ir jāiegulda uh, materiālos, uh, metodēs, dažkārt uh, ir vajadzīgi desmitiem gadu. Un effort Tātad eh, ir jāpievērš īpaši pūliņi šīm te deviņām funkcijām, ko es jums prezentēju, eh, tādā integrētā sistēmā, lai cīnītos pret eh, e CBRN vielu kontrabandu un elektālu apriti. Uh, Un e, ir jānodrošina e, Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbība, arī sadarbība ar ārējiem partneriem. Un es jau teicu, ka um, šīs deviņas e, funkcijas uh, ir reti, kurā valstī visas ir valstis, uh, kurām ir zināma uh, izcilība kādā no jomām, un tad, kad kaut kas notiek, tad ir jāspēj arī izmantot šo te valstu ieguldījums, kas var palīdzēt ātri iejaukties. Un tad vēl ir vēl viens uh, otrs integrācijas līmenis uh, šīm deviņām funkcijām, uh, lai tās varētu uh, vienoti izmantot. Ja, piemēram, ir divas funkcijas, kas pilnībā atkrīt, tad jūsu sistēma nebūs efektīva. Tātad mums tiešām ir jāizveido tāda sistēma, kurās ir, kurā ir visas šīs deviņas funkcijas, un tā ir jābūt labi koordinētai uh, gadījumā, ja kaut kas notiek. 2017. gada rīcības plāns CBRN jomā Eiropas Savienībā guva būtisku progresu, eh, tika veikti dažādi pasākumi, samazinot eh, daudzās valstīs eh, CBRN vielu pieejamību. Um, bija arī eh, tika sasniegta lielāka gatavība um, CBRN um, negadījumiem un personāla aizsardzība tika nodrošināta lielāka. Un plānā ir paredzēts arī veidot uh, ciešākas staiknes starp eh, Eiropas Savienības dalību valstīm un ārējiem partneriem, piemēram, starptautiskiem partneriem, kaut vai starptautiskā atomenerģijas eh, aģentūra. Un ir paredzēts arī iegūt labākas eh, zināšanas par CBRN vielām. Uh, tādu ir daudz ķīmijas jomā, piemēram, un tad izveidot eh, datu bāzi, kas ļautu ātri eh, reaģēt, ja kādu no šīm produktiem atklātu. Šajā rīcības plānā mēs eh, izskatījām tādas rīcības, kas būtu jāīsteno un kas varētu papildināt šo rīcības plānu. Tātad, uh, jāveido integrēta sistēma, lai eh, novērstu un atklātu eh, kontrabandu. Ir eh, jāveido regulējums par virkni ķīmisko vielu Eiropas Savienībā tādā pašā veidā, kā tas ir ar spridzekļiem. Par to ir attiecīgs Eiropas Savienības regulējums par šīm vielām. Iespēja organizēt koordinētas drošības pasākums starp ES dalību valstīm, piemēram, kad ir runa par kādu baktēriju vai toksīnu nodošanu no vienas laboratorijas citai, Eiropas Savienības ietvaros bieži vien eh, tiek eh, organizēts eh, transports, uzraudzīts drošs transports, uh, Nu, piemēram, tiek nodrošināta uzraudzība ar satelītu starpniecību un pār, uh, pārējot robežām, tad arī var izsakot uh, šīm transportam. Tātad ir jāanalizē signāli, par to jau runāju, ir jāveido šis vienotais kontaktpunkts, uh, un tas jāveido tā, lai šie signāli ļautu um, iedarbināt trauksmes sistēmu. Un arī par Frontex runājot, eh, ir jāveido stratēģija, lai atklātu CBRN vielas uz robežām. Un, uh, runājot par eh, kādu aizdomīgu produktu, ir jānodrošina pēc iespējas labāks eh, aizsardzības līmenis darbiniekiem. Un, piemēram, tad, kad uz robežas tiek atklāta kāda viela, ir jābūt skaidram, definētam, ko tādos gadījumos darīt. Un visbeidzot, pēdējais eh, punkts, par ko jau ir runāts un pie kā tiek strādāts, ir veidot uh, laboratoriju tīklu ķīmijas, bioloģijas un radioloģijas jomās, lai um, panākt pēc iespējas labākus analīzes rezultātus tad, kad kāds ķīmisks vai toksisks produkts tiek atklāts. Un tur ir jābūt ļoti skaidriem analīzes noteikumiem, uzglabāšanas noteikumiem, kas tad notiek ar uh, vielām pēc to analīzes, eh, respektējot visu valstu uh, juridiskos noteikumus. Eh, un tie ir tādi pasākumi, kas ir eh, papildinoši eh, šai programmai, kas arī tur ir iekļauti. Liels paldies jums abiem, Neksona kundze un Vaktel kungs. Un tagad neiedzināšos detaļās un uzreiz došu vārdu pēdējiem diviem runātājiem pirms jautājumiem. Profesors Kaunerts un uh, doktoru Leonārda. Es nezinu, vai šajā secībā jūs uzstāsieties. Jums abiem kopā 15 minūtes, lūdzu. Paldies, lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much. Paldies. Mēs savā analīzē mēģinām uh, izvērtēt Eiropas Savienības uh, civilās aizsardzības mehānismu un ko tas varētu nozīmēt uh, teroristu uzbrukumu gadījumā, ja tiks izmantoti CBRN Eiropā. Mēs vēl pilnībā nevaram atbildēt šo jautājumu, jo tādu liela mēroga atentātu Eiropā vēl nav bijis. Mēs tagad, protams, varam uh, dalīties savās pārdomās par to, cik eh, lielā mērā šī, šis civilās aizsardzības mehānisms ir gatavs reaģēt uz šādiem eh, atentātiem, ja tādi būtu, un kādi varētu būt arī iespējamie trūkumi. Jūs varbūt esat eh, dzirdējuši, ka UCPM, jeb šis civilās aizsardzības mehānisms, kas tagad ir Savienības civilās aizsardzības mehānisms, tika izveidots uh, pēc uh, padomes lēmuma 2001. gadā, kad tika izveidots mehānisms, kas varētu veicināt sadarbību starp kopienu un dalību valstīm civilās aizsardzības jomā, ja ir, piemēram, kaut kāda tāda liela mēroga eh, katastrofa ārkārtas situācijas. Kopš 2001. gada, protams, ir pagājis daudz laika. Mēs saprotam, ka uh, ir eh, jauni izaicinājumi, ir izveidots īpašs saziņas tīkls starp dalību valstīm, ir sa solidaritātes mehānisms. Um, It sevišķi e, jāuzsver 2007. gadā izveidotais civilās aizsardzības finanšu instruments, kas ir bijis ļoti vērtīgs, e, lai uzlabotu dalību valstu gatavību nepieciešamības gadījumā, kā arī samazinot katastrofu radītās sekas. Un um, tas palīdz arī apmainīties ar informāciju ekspertu starpā neskatoties uz panākto progresu, mehānisms sākumā tika izveidots uh, nevis ar tādu preventa, preventīvu raksturu, un uh, tam joprojām ir uh, šāda izmantošana. Mēs īstenībā pat nezinām, kā šo mehānismu izmantotu, ja teroristi Eiropas teritorijā izmanto CBRN ieročus. Un mēs arī nesam pieredzējuši šādas lielas katastrofas citur pasaulē kopš Ķīnas kodolreaktoru katastrofas pirms daudziem gadiem. Protams, mēs varam projicēt, mēs varam uh, mēģināt ieskicēt kādus scenārijus, domājot, kā efektīvi izmantot mehānismu, ja, piemēram, teroristi veiks uzbrukumus uz Eiropas zemes, izmantojot CBRN. Un tagad došu vārdu savam kolēģim turpināšanai. Kaunart kungam, paldies! Liels paldies! Vai UCPM ir pietiekami efektīvs, lai varētu pēc iespējas ātrāk uh, tikt galā ar uh, CBRN radītu uzbrukumu sekām? Kā jau uh, iepriekšējie runātāji minēja, uh, Mēs visu to nevaram pietiekam skaidri prognozēt. Eiropol uh, lēsa, ka CBRN potenciāla izmantošana uh, uh, varbūt uh, drīzāk liek uzdot jautājumu, kad tas notiks vai, vai tas vispār ir iespējams. Bet tagad uh, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas. 34 valstis darbojas šajā civilās aizsardzības mehānismā. Uh, Protams, pirmām kārtām par civilo aizsardzību ir atbildīgs tieši dalībvalstis, kam ir jāveic koordinācijas darbs, jāpapildina nacionālie plāni, lai tās būtu pēc iespējas gatavākas stāties pretī dažādiem riskiem un dabas katastrofām. Saskaņā ar pētījumiem mēs secinām, ka mehānisms ir izveidots, lai varētu pēc iespējas ātrāk reaģēt šādu uh, liela mēroga uh, ārkārtas gadījumu situācijā. Ja, piemēram, katastrofas mērogs ir lielāks par iespējamo reaģēšanas uh, jaudu, tad šo mehānismu ir iespējams mobilizēt, ja dalība valsts to pieprasa. Kādi ir mehānisma galvenie uzdevumi? Pirmām kārtām ir jāizveido ātrās brīdināšanas sistēma dalību valstīs, lai varētu ātri reaģēt, lai varētu informēt arī citas valsts par iespējamiem riskiem. Ir jāapzina, kādi ir resursi, kritiskā infrastruktūra, transports kā uh, reaģēt uz ārkārtas situāciju dalību valstīs, ir jādomā arī par uh, papildus uh, transporta līdzekļu finansējumu, ja tas ir nepieciešams uh, ārkārtas situācijās, lai sniegtu palīdzību, un ir jāizveido arī civilās aizsardzības moduļi, tādi speciālistu, uh, speciālistu komandas, kas varētu savu darbu uzsākt pēc iespējas ātrāk un kas būtu aprīkoti ar atbilstošu materiālu mehānismu atbalsta arī RCC, kas uh, apkopo informāciju um, dzīvajā par dažādām katastrofām un nelaimes gadījumiem. Tur ir iesaistījušies eksperti, uh, kam arī tiek uh, piedāvāts pietiekam daudz materiāla resursi tiek izmantoti arī no ārkārtas situācijām paredzētā finansējuma kā mehānisms tiek finansēts. No 2014. 14. līdz 2020. gadam ir 260,4 miljoni eiro un 23,7 miljoni ir e, e, paredzēti izmantošanai prevencijai un reakcijai. Uh, ir arī vēl uh, summa asignēta rīcībai, um, reakcijai ārpus Eiropas Savienības, lai aktivizētu mehānismu. Uh, likumdošanā ir paredzēta mehānismu izmantošana attiecīgās pakāpēs. Pirmām kārtām prevencija, lai dalība valsts labāk varētu izvairīties no riskiem, lai varētu samazināt arī dažādus eh, ekoloģisko katastrofu riskus un ir arī jāierobežo mm, piekļuve um, pēc iespējas vairāk CBRN. Agrīna apzināšana, agrīna identifikācija ir nākamā pakāpe. Pateicoties mehānismam, ir jābūt iespēja pēc iespējas ātrāk apzināt šādu materiālu nokļūšanu aplamajās rokās. Ir arī jābūt augstākai iejaukšanās spējai, nepieciešams gadījumā gan es iekšēnē, gan ārpus tās. Ja runājam par reaģēšanu, pirmām kārtām mēs vēlamies uzlabot koordināciju, tad, kad tiek sniegta palīdzība kārtība arī pēc dabas negadījumiem, dabas katastrofām gan ES, gan ārpus tās. Iepazīstoties ar mehānismu, vai tas patiešām ir bijis pietiekami vērtīgs, mūsu rīcībā nav pietiekami daudz jaudas, ja notiktu teroristu uzbrukums, jo tāds liela mēroga uzbrukums vēl nav noticis Eiropā. Mēs varam tikai kaut ko tā prognozēt, jo uzbrukumi līdz šim ir bijuši mazmēroga. Ja mēs varam varam salīdzināt to mehānismu Amerikas Savienotajās valstīs, ko pieminēja pirmais runātājs, kas darbojas ļoti labi. Viņiem ir um, ārkārtīgi daudz finansējumu. Ja mēs vēlamies, lai mūsu mehānisms būtu tikpat uh, efektīvs, mums arī nepieciešams vairāk resursu, jo būtu grūti uh, tāda nopietna uzbrukuma gadījumā visu pietiekami labi atrisināt. Jāpiemin arī dažādas CBRN e uzbrukumu iespējamās kategorijas vai tipi. jo pagaidām šis civilās aizsardzības mehānisms ir tāds universāls, lai tas derētu pēc iespējas lielākam valstu skaitam. Varbūt, ka tomēr to vajadzētu vairāk pielāgot dažāda tipa uh, uzbrukumiem, kas pagaidām ir ar tādu ļoti uh, um, individuāla rakstura un arī reaģēšanai jābūt uh, ir tādai individuālai. Ja mēs runājam par patoloģiskajām vielām un um, citām, piemēram, bioieročiem, mē, mēs saprotam, ka nav tāda rīcības plāna, kā rīkoties šādā gadījumā. Ja mēs runājam par resursiem uh, un, piemēram, bioloģiskajiem ieročiem, ja tiek izmantots kāds īpašs ierocis mehānismā nav iekļauts uh, konkrēts rīcības plāns, kas būtu vērsts tieši pret šo ieroci, lai varētu uh, rīkoties krīzes gadījumā, kad tiek izmantots tieši šis viens ieroča veids. Tādēļ mums ir uh, patiešām jādomā par mehānismu tādu diversifikāciju, lai varētu tā ļoti piemērot un precīzi reaģēt uh, gadījumā, kad tiek izmantots arī viens precīzi ieroča tips. Mēs runājam par dažādu veidu vielām, kas tiek izmantotas, piemēram, kas tiek ievadīts asinīs vai eh, citādi nonāk cilvēku organismā. Ja mēs izmantojam civilās aizsardzības mehānismu, lai cīnītos pret šādiem, lai tiktu galā ar šādu uzbrukumu sekām, mums ir ierobežots resursu skaits, ko var izmantot nekavējoties pēc uzbrukumiem ar ķīmiskajām vielām. Mums ir eh, tāds rīcības plāns, ar kuru palīdzību varam reaģēt eh, pēc dabas katastrofām un ārkārtas gadījumos. Un kas notiek, ja, piemēram, ir liela mēroga saindēšanās ar uh, kaut kādām ķīmiskajām vielām, tāda īsta rīcības plāna šādam scenārijam nav. Pirms atkal uh, dot vārdu jums, pievēršoties radioloģiskiem un um, kodolu materiāliem, varu atbildēt ļoti līdzīgi. Mehānisms var būt efektīvs instruments, bet īstenībā tas ir tāds retorisks jautājums, jo mēs nesam mehānismu arī šo daļu izmantojuši, reaģējot uz CBRN uzbrukumiem. Uzskatām. Uh, ka šādu īpašu rīcības scenāriju, lai reaģētu uz konkrētu veidu uzbrukumiem, nav, un tas varbūt nu, varētu kalpot kā ieteikums jūsu turpmākajam darbam, ka pie tā tagad ir jāstrādā. Tagad dod vārdu savai kolēģei. Paldies! Tagad daži vārdi par to, kas ir noticis pēdējā laikā. Varu pieminēt Eiropas komisijas nesen pieņemto rīcības plānu, lai es varētu labāk reaģēt uz drošības riskiem, kas tika pieņemts pērn oktobrī. Rīcības plānā ļoti tiek akcentēta horizontāla pieeja cīnoties pret CBRN riskiem. Šāda pieeja līdz ar to ir starpdisciplināri, iekļaujot uh, tiesības sargājušās iestādes, kritisko infrastruktūru, publisku vietu, eh, sabiedrības veselības eh, aizsardzību un tā tālāk. Šajā plānā ir četri mērķi. Pirmām kārtām samazināt piekļuvi CBRN, otrām kārtām eh, garantēt labu sadarbību starp partneriem, trešām kārtām labāka reakcija drošības risku apdraudējumu gadījumā, ceturtām kārtām arī uzlabojot sadarbību ar reģionāliem vietējiem partneriem un vēl arī arī uh, samazināt pēc iespējas uh, lielākā līmenī piekļuvi CBRN un tādā veidā arī samazinot riskus. Kā var izmantot mehānismu un kā varētu uzlabot tā darbību? Uh, Komisija šeit piedāvā tādas uh, divas vertikāles, piemēram, pirmām kārtām domājot par tādu uh, vairākus sektorus, uh, aptverošu apmācību, profesionālo apmācību, piesaistot attiecīgus finanšu instrumentus un arī instrumentus, kas iekļauti UCPM. Tiek domāts arī par īpašām apmācību programmām un otrajā plāksnē tiek paredzēts reaģēšanas jaudu uzlabot, lai varētu arī dalību valstīm labāk iet talkā CBRN negadījuma uh, scenārijā, izmantojot arī esošās um, ārkārtas reakcijas uh, mehānisma uh, Eh, kapacitātes, tajā skaitā arī šo eh, medicīnas korpusu. Man šķiet ir palikusi tikai kāda pusminūte, tādēļ tagad pievērsīšos politiskajiem ieteikumiem un secinājumiem. Rezumējot, varam teikt, ka ir panākts progress, bet vēl joprojām ir darba pilnas rokas, lai uh, mehānisms būtu tāds uh, pilnvērtīgs uh, ieguldējums, lai cīnītos pret teroristu draudiem Eiropā. Joprojām eh, ir trūkumi un ierobežojumi, kas ir jāizskauž. Pirmais no tiem ir mm, eh, šī mehānisma arhitektūra, jo mehānisms tiešā veidā ir atkarīgs no dalību valstīm, lai to iedirbinātu ir nepieciešams kāds dalību valsts eh, lūgums. Otrām kārtām, ja runājam par negadījumu seku novēršanas eh, instrumentu. Eh, šis instruments nekavējoties ir jāuzlabo, paturot eh, prātā, cik, reā, cik, cik aktuāls ir šis CBRN uzbrukumu risks mūsu darba programmā. Uh, Un kā kolēģis teica, nav arī um, tādu atsevišķu rīcības plānu, kas būtu paredzēts, um, lai cīnītos pret uh, viena konkrēta CBRN uh, tipa izmantošanu. Ir tikai tāda vienota programma, vienots uh, rīcības plāns, kas attiecas uz pilnīgi visiem scenārijiem. Visu beidzot gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir arī iepazīties ar teroristu darbības veidu, rūpīgi analizēt to, kāda veida uzbrukums viņi izmanto, viņi kļūst aizvien eh, viltīgāk un rafinētāki. Eh, ir arī eh, konkrēts risks, ka viņi varētu piekļūt dažādiem CBRN materiāliem, var izmantot, piemēram, arī bezpilotu lidmašīnas, jeb dronus, tādā veidā transportējot sprīdzekļus vai, piemēram, arī transportējot dažādu CBRN e materiālus mazā daudzumā. Piemēram, var arī kādā eh, apdzīvotā vietā izmantot lielu dronu skaitu, kurā būtu šie CBRN e materiāli. Tāpat viņi arī paši var pārvadāt šos materiālus, var ievest uh, dzīvus audus, eh, kas eh, ir, eh, teiksim, piesārņot ar šādiem materiāliem, lai uzsāktu epidēmiju, lai tālāk šie vīrusi izplatītos vienā lielā teritorijā. Tātad tas viss ir jāpatur prātā, domājot, kā labāk reaģēt uz apdraudējumu. Paldies, paldies visiem pieciem ekspertiem par šo tik aptverošo izklāstu. Nebija pat, nu, nekādu tēmātu, kas tiktu kas ļoti atkārtotos vai dubultotos. Parasti mēs uzklausām četrus ekspertus, tagad bija pieci eksperti. Tas bija ļoti interesanti un vērtīgi mūsu komitejai. Es saprotu, ka kolēģi jau ir ieraduši pie mūsu, pieraduši pie mūsu komitejā ierastās procedūras, bet jūs to tik labi nepārzināt. Tādēļ es došu vārdu kolēģiem uz vienu minūti. Uh, Eh, lai mums būtu tāda raitāka viedokļu apmaiņa. Un lūdzu arī uzreiz pasakiet, kuram no viesiem jūs gribat uzdot savu jautājumu. Tagad uzstāsies Žerārs Deprē. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, tas ir tā ļoti netaisnīgi bija. Cilvēki, kas šeit uzstājās 20 minūtes runāja, un tagad man vienā minūtē ir jāiespiež viss, ko es gribēju pateikt. Uh, Man gribējās īstenībā jautājumu uzdot vien vairākiem runātājiem. Jūs te pieminējāt, ka, piemēram, ar droniem varētu pārvadāt šādus materiālus. Cilvēki, kas šie paši teroristi, kas pat savu ķermeni izmantotu kā ieroci, lai kādu vīrusu uh, ievestu nelegāli Eiropas Savienībā. Tā tad rodas tāds iespējas, ka briesmas uzglūna burtiski no katra stūra. Bet eh, nu, kuri ir tie patiešām visrealistiskākie scenāriji? Tagad es atgriezīšos pie Čētfīlda eh, kunga referāta. Jūs runājāt par CBRN un salīdzinājāt ar to, ko viņi tagad dara. Nu, viņi izmanto vai nu nāzi, vai noirē uh, krāvas mašīnu. Tādas uzbrukuma metodas pagaidām ir ļoti populāras. Bet uh, Nu, kas būtu, eh, piemēram, no šī CBRN materiāla, ko būtu visvieglāk izmantot? Nu, kas būtu, teiksim, kur mēs varētu starp šo materiālu un nāzi vai uh, eh, kraus automašīnu vilkt visvairāk paralēļu? Ja mēs runājam par prevenciju, jūs runājat par tās augtajiem vājajiem segmentiem. Uh, Jūs te, eh, nu kas tad eh, te ir, vai šis vājais ķēdes posms ir, piemēram, aitas, kas kaut kur ganībās pēkšņi eh, mirst, un tas jau rada tādu trauksmes signālu un var kaut ko um, atpazīt, var tā ātri identificēt iespējamās briesmas. Nu, ko tas nozīmē, bet ja mēs runājam par katru šādu nāves gadījumu vai, teiksim, krīzi, uh, ganāmpulkos, nu, tad tas varētu potenciāli viss tikt uzskatīts par tādu bīstamu signālu, un jūsu darbu tas taču noteikti tikai apgrūtina. Paldies Žerāram Deprē. Šatfīlda kungs, jūs jau varat atbildēt uz pirmo jautājumu, pēc tam došu vārdu arī pārējiem. Jūs redzējāt, ka kolēģi arī vēlas tādu zināmu godīgumu, paritāti, lūdzu tādēļ arī nerunājiet pārāk ilgi. Paldies, paldies par šo jautājumu. Uh, Eh, jā, kāds varētu būt ekvivalents eh, transporta līdzeklim vai nazim eh, ķīmiska vai bioloģiska uzbruka gadījumā. Daži ķīmiskie uzbrukumi jau ir bijuši un ķīmiskas vielas var izmantot. Jūs taču varat izmantot pesticīdus, ko var vienkārši nopirkt veikalā, tos var arī izmantot eh, bioloģiskā uzbrukuma mērķiem. Ja mēs runājam arī par cita veida materiāliem, par, par bioloģisko terorismu, tika eh, kādreiz šīs tehnoloģijas izstrādātas, citreiz pat ar valsts finansējumu, un ir valstis, kur noteikti šādi ieroči kaut kur ir, eh, tie atrodas noliktavās. Un es pat domāju, ka jebkurš eh, labs mikrobiologs varētu arī pats um, um, uzražot bio ieroci, uh, bioloģiski ieroci, pat bez piekļuvas uh, tādam ļoti attīstītam laboratorijas materiālam un aprīkojumam. Tas man sagādā patiešām lielas bāžas, kā arī Sibīrijas mērgadījumā mēs to pieredzējām. Tādēļ ir pat iespēja sintezēt vīrusus ļoti ātri, un jūs varat to izdarīt pat arī kurā veikalā nopērkamu aprīkojumu. Jūs arī varat pa pastu pasūtīt eh, šādu aprīkojumu. Tas rada daudz bažu. Tas ir, tā ir mana atbilde. Un ir eh, patiešām jau pieejamas tehnoloģijas, tās ir tikušas izmantotas arī agrāk, lai ražotu bioloģiskus ieročus. Tātad risks pastāv. Paldies. Tagad došu vārdu Vāhtēlkungam, lai viņš atbildētu par aitām. Paldies. Jā, atgriežoties pie aitām, es varu teikt, ka ir iespējams viss un Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs runājam par iespējamām briesmām, Mēs regulāri saņemam šādu informāciju, bet šī informācija tiek nodalīta. Vai, piemēram, mēs runājam par uh, tādu brīdinājumu līmeni, kas attiecas uz sabiedrības veselību, iespējamiem riskiem, tāpat ir arī at, atsevišķi brīdinājuma mehānismi, runājot arī par uh, lauksaimniecības riskiem un cita veida riskiem. Uh, Tādēļ es domāju, ka pirmām kārtām vienā brīdī vajadzētu izveidot tādu varbūt viens pieturas brīdinājumu tīklu, kur būtu piemēram viens vai divi operatori, kas ir ļoti labi izglītoti, zina, kā ar to strādāt, un arī uzreiz var atpazīt, kur tad ir šis risks, uh, lai nebūtu, teiksim, eh, lieku pūliņu, lai uzreiz ātri varētu identificēt iespējamos riskus. Vai tur varētu būt pat epidēmijas riski, vai arī eh, tā ir bijusi viltus trauksme, un tad eh, attiecīgā brīdī varētu eh, raidīt nepieciešamo signālu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs papildu elements, ko vajadzētu ieviest un ko vajadzētu arī attīstīt tālāk. Paldies, eh, Kaunart kungs, jābūt ļoti jauki, ja mēs varētu ļoti rūpīgi izpētīt katru produktu un ko ir iespējams ar tā palīdzību uzražot un uztaisīt arī pašam mājās, bet nu tā jau ir tāda ideāla pasaule. Varbūt, ka mēs te tā vairāk teoretizējam, nu, bet eh, kā rīkoties reālajā dzīvē, ko darīt, eh, lai vērstos pret šiem izaicinājumiem, gribēju uzdot šā jautājumu. Paldies, paldies par šo jautājumu. Es ļoti labi saprotu, kādēļ jūs to uzdevāt, un, protams, ir arī birokrātiskas grūtības, ja ir dažādi atšķirīgi rīcības plāni. Bet kādas grūtības šeit rodas? Katra viela ir eh, citādāka un e, tās iedarbojas uz cilvēkiem un dabu atšķirīgi, vai nu jūs, piemēram, izmantot vienu vielu vai vienu vai otru bioloģisko ieroci, tā iedarbība būs ļoti atšķirīga. Jūs arī runājāt par darbinieku skaitu. Ja ir rīcības plāns, kas nav atbilstošs konkrētai vielai, jūs pat varat pakļaut riskam darbiniekus. Uh, Eh, kam ir pēc tam jātiek galā ar katastrofas vai uzbrukuma sekām. Protams, ja notiek šāds uzbrukums, ir jārieģē nekavējoties, tādēļ ir, eh, protams, plānam jābūt sagatavotam jau pirms uzbrukuma. Ja notiek uzbrukums eh, un plāna nav, tad jums ir tā ļoti ātri ekspostu jāmēģina reaģēt Tas, protams, rada problēmas, jūs uh, reaģēsiet pārāk uh, lēni, iespējams, uh, būs vairāk mirušo un, protams, varētu rasties vēl lielāks risks nekā tad, ja plāns ir bijis gatavs jau pirms uzbrukuma. Protams, izmaksas, birokrātijas, līkloči, viss tas rada problēmas. Bet, nu, katrā ziņā mēs varam mehānismu uzlabot. Paldies! Paldies, Džefrīs Van Ortens, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs apspriežam šos jautājumus, varbūt ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nu nevajag varbūt kādu mudināt uz aplamām domām. Es, protams, saprotu, ka tas viss kaut kur gais, gaisā virmo, par to tiek runāts, bet, nu, mēs varbūt varētu arī radīt tādu nevajadzīgu efektu kaut kur kādam. Uh, piemēram, galvā iedēstīt nepareizas idejas. Ko vēl es gribēju pieminēt? Ja mēs runājam par šo civilās aizsardzības mehānismu, tiek runāts, ka tas varbūt nedarbojas pietiekami efektīvi. Uh, ir uh, lielākajās dalībvalstīs ļoti labi tādi iestudēti, atstrādāti rīcības plāni. Es negribētu tagad uh, radīt tādu iespaidu, ka vispār neviena dalībvalsts uh, nav sagatavota draudiem, ja tiek izmantoti, piemēram, CBRN. Patiesībā dalībvalstis daudzas ir ļoti labi sagatavojušās, tās ir paveikušas savus mājas darbus. Eiropas Savienība nav uh, risinājums pilnīgi visām problēmām Protams, informācijas apmaiņas uh, jomā risinājumi ir iespējami Eiropas Savienībā. Mēs varētu darīt daudz vairāk. It sevišķi uh, tas būtu noderīgi, ja būtu tāds uh, līdz šim neizmantots ieroču veids vai tāda ļoti neordināra uzbrukuma metode. Tagad varbūt nedaudz konkrētāk Pirms eh, pirmā Persijas eh, līča kara Irāna ļoti aktīvi strādāja pie kodola ieroču izstrādes, bet tas bija pirms pirmā Persijas līča kara. Un e, toreiz bija vairāki Irākas, Irākas studenti, kas apvienotajā karalistē studēja kodola fiziku. Nu, vai mēs arī esam pietiekami labi informēti par to, kas uh, ko studē mūsu Eiropas universitātēs, kādus priekšmetus viņi izvēlas. Paldies! La question... Euh, Jā. Džefrī, kam šis jautājums tika uzdots? Nē, nu, pieci, pieci nevarēs atbildēt visi. Ou bien, est-ce que quelqu'un... Nu, vai kāds uh, varētu atbildēt uh, uz šo jautājumu. Tas ir vienkārši jautājums, bet uh, varbūt, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai visās universitātēs skatoties, nu, piemēram, un manā valstī viņi vairs uh, nav lekciju telpās, bet gan protestē ielās. Tā kā, nu, par Franciju nezinu. Vai kādam būtu atbilde uz uh, jautājumu par studentu skaitu, kas uh, strādā un strādā pie šiem jautājumiem? Nē. Nu, tas varbūt ir tāds jautājums, kas, nu, tāds vai kā joks domāts. Jā, paldies. Labi, ar Letīciju mēģināsim kopā meklēt atbildi. Esiet droši. Tagad vārds Katarinai Keniči. Jā, paldies. Paldies par stāstīto. Tas tomēr ir tāds satraucošs uh, scenārijs, it īpaši cilvēkiem kā mums, kas uh, likumdošanas uh, jomā strādā un netik daudz par profilaks runā mums nav laika, bet konkrēti jautājumi. Niksāns kundze, jūs runājāt par kontrolu mehānismiem un par iespēju šos ļoti daudzveidīgos materiālus transportēt lai gan es domāju, ka lietas attīstās visu laiku tālāk. Visdrīzāk arī, ka ķīmiskie ieroči kļūst aizvien daudzveidīgāki. Jūs runājat par informācijas apmaiņu, protams, ka tas ir svarīgi, taču kā mēs varētu pareizi kontrolēt pie robežām? Kā tās varētu būt tiešākas? Un tad vēl jautājums. trešajam viesim. Jūs runājāt par iespēju transportēt šādus materiālus e, tuvu paša ķermenim, taču visdrīzāk arī tāds piesārņots e, cilvēks var ceļot šurp un turp un izplatīt epidēmijas. Kā jūs vērtējat tādu iespēju? Jautājums pirmai runātājai. Jūs e, pieminējāt faktu un arī tas drīzāk tāds kā aicinājums komisijai un dalībvalstīm, ka, dalībvalstīm, kas mēģina veidot atbilstošus uh, mehānismus, lai um, veidotu medikamentu un vakcīnu krājumus, taču visdrīzāk, ka situācija ir ļoti atšķirīga un sarežģīta. Mans jautājums, vai šiem medikamentiem ir kaut kāds uh, derīguma termiņš vai tos ir eh, jāmaina un ir mm, slimības. Dažāda veida, nesmu pati zinātniece, taču man liekas, ka ir arī slimības, kas eh, pāris dienas pēc uh, saindēšanās uh, sāk izpausties, kā varētu preventīvi mm, aizsargāties no tā un palīdzēt saslimušajiem. Uh, ja viņi jau pāris dienas ir inficēti. Paldies! Tātad trīs ļoti precīzi jautājumi. Pirmais Neksons kundzei par kontroli. Lūdzu, jums vārds. Paldies, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs sāksim no vienas puses kodola un radioloģiskā joma. Šeit ir risinājumi, tie ir jāuzlabo taču tie ir diezgan jau operacionāli un ķīmiskie, bioloģiskie, jo jums tas ir jautājums par daudzveidību. Var atšķirt ķīmiskos no bioloģiskajiem, bet pēc tam ķīmiskajiem ir ļoti dažādi specifiski materiāli un identifikācija un apzināšana ļoti sarežģīta nu, pat eh, nevar zināt sākumā, kas eh, tas īsti ir, un tāpat arī jāreaģē eh, un jālemj par aizsardzības pasākumiem, bet jā, ir liela izaicinājuma tehniskā jomā, nu, un arī tādēļ ir jā pievērš uzmanību tādiem kritiski, tādām kritiskām vielām. Un šis uh, tehniskais jautājums un tāpat arī pārējie ir ļoti nozīmīgi. Otrs jautājums. Paldies. Knavart kungs. Jautājums par vielu transportu. Izmantojot, teiksim, piesārņot cilvēku ķermeņus, kas tos tad uh, izplata. Paldies, es ceru, ka varēšu atbildēt uz šo jautājumu. Jums noteikti ir taisnība uzdodot uh, šo jautājumu. Uh, CBNR vai ķēbērk produkti var tikt pārvadāti tuvu ķermenim, un tas uh, nozīmē, ka šī persona jau varētu būt uh, kontaminēti ierodoties Eiropas Savienībā, un tas ir tad izaicinājums to identificēt ļoti ātri, lai varētu ātri atbildēt, reaģēt. Tātad mēs iesakam ļoti precīzus plānus dažādajām vielām. Un ja tāds būtu, tad būtu arī jā, vairāk laika reaģēt. Un noslēgumā doktors Šetfield kungs atbild uz jautājumu par uh, medikamentu un vakcīnu uzglabāšanu. Tas, ko teicu par mm, dieliem, lieliem apdraudējumiem un par pretpasākumiem, ir tādi pretpasākumi pieejami mm, lielākai daļai, proti pretvielas ķīmiskām vielēm un arī vakcīnas, piemēram, bakām un Sibīrijas mērim, tāpat arī dažām citām slimībām. Tā tad ir labi pretpasākumi, ko varētu izmantot tur, kur šādas iz, eksistē, mums vajadzētu padomāt par to, ka tiem jābūt pietiekamā daudzumā uzglabātiem un krājumos. Ja jūs runājat par to, kā tos atklāt, tas ir ļoti interesants jautājums. Jums ir absolūti taisnība. Ja uzbrukums nav apzināts, tad jums varētu būt simptomi, kas parādās vairākas dienas vēlāk. Un nemaz nesaprast, ka uzbrukums jau ir noticis un medicīnas personāls, vai arī jūs ierodaties pie ģimenes ārsta, viņš visdrīzāk pateiks, ka tā ir gripa. Līdz ar to ir uh, vajadzīgs laiks, lai uh, apzinātu, kas ir noticis. Ir arī uh, vakcīnas, kas uh, dod iespēju arī pēc uzbrukuma mm, vakcinēšanai, un tāpat arī ir antibiotikas, ko varētu izmantot šādos gadījumos. Jā, es domāju, ka. Uh, tā kā šeit kungs teica, ir labi sagatavošanās plāni un aizsardzības plāni, kas ir izstrādāti dažādās dalību valstīs, dažādos līmeņos, un tas arī tā ir, jo briesma uztvere arī ir sarežģīta. Bet es domāju, ka ir trūkumi attiecībā uz tādu adekvātu daudzumu Jā, protams, ka tas ir līdzekļu jautājums, no kurienes ņemt šos līdzekļus. Tad ir uh, pretvakcīnu lobbyis. Ja jūs tiešām gribat atbrīvoties no apdraudējiem, uh, piemēram, Sibīrijas mērs vai arī uh, Baku uh, vakcinēšanu, jūs varat atkal sākt vakcinēt visus un tad šis uh, apdraudējums atkrīt. Bet es nezinu, vai ir uh, tagad uh, vēl uh, gatavība to darīt. Līdz ar to, nu. No ir jābūt vakcīnām, ja kaut kas tāds uh, notiek. Nākamais jau jautājums par uzglabāšanas laiku. Tas ir 4-5 gadi vakcīnām. ASV šie daudzumi tiek, nu, tā kā rotēti. Un tas, kas ASV tiek darīts, viņi izmanto šo krājumu dažādās jomās. Tas tiek izmantots, nu, pirmā iespējama atbildē. Un vēl atgriežoties pie jūsu pirmā jautājuma, ja kāds dodas uz tādu reģionu, kur ir aizdoms par šādu uh, reģionu un medicīnas personāls, kas tiek um, jau slimnīcās potēts, tad mums vajadzētu nodrošināt, ka vismaz šīs uh, grupas ir adekvāti aizsargātas tajos, uh, tajos rajonos, kur tas ir iespējams. Un tas ir iespējams, to var darīt pietiekam ātri. Mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu. ASV, kā jau teicu, tie notiek rotācija, tos izmanto gan militāru personām, gan arī tiem, kas sniedz pirmo palīdzību. Un, kā jau es teicu, šos krājumus var izmantot dažādiem mērķiem. Civilai aizsardzībai iesaist, ieskaitot upurus, tos, kas sniedz pirmo palīdzību, militāru personas, kas arī saskars ar riskiem dodoties uz šiem mm, reģioniem, kuri varētu būt bīstami. Paldies, pēdējais runātājs Bogdans Droševskis lūdzu jums vārds. Paldies, arī es gribētu teikt sirsnīgi paldies mūsu runātājiem un uzreiz gribu papildināt sakot, nu, neesmu pēc šīm, šī uzklausītā pesimista, es arī vispār esmu ļoti pesimistiski noskaņots attiecībā uz to nu, kā var nodrošināties no šādiem apdraudējumiem un gribu teikt sekojošo. Informācija, kāda mums ir Eiropas parlamentā, rāda, ka uzbrukumu pasaules tirdzniecības centram varētu bijis eh, novērsts, ja dažādie slependienesti būtu apmainījušies ar informāciju. Un tā informācija, kāda ir mūsu rīcībā, tad rāda, kā arī uzbrukums Krimai. To varētu novērst, ja dažādie uh, slependiemesti būtu uh, apmainījušies ar informāciju. Tad mans jautājums, vai jūs sadarbojaties kopā, vai šī tikšanās atkal ir uh, tikšanās, kur dažādi cilvēki tieks, kas dažādās, uh, dažādos līmeņos uh, strādā un uh, reiz ir tikušies tagad pie viena galda, vai arī ir kāda informācija kas ir ļoti nozīmīga mūsu drošībai. Nu, pavisam īsi, vai jūs sadarbojaties, vai ir viena, teiksim, at, viena vieta, kur jūsu informācija tiek apkomēta. Un tagad nākamais jautājums. Jūs runājat par dažādiem mērķiem. Jūs esat arī pietiekams avots, lai es dažādas trauksmes varētu tikt centrs aizvien lielāka pasākumi. Pasaules uh, uh, čempionāti, lieli stadioni, olimpiādas uh, stadioni, kur daudz cilvēki uh, tiekas. Protams, ka var uh, lozungus pret rasismu uh, šeit parādīt un uh, arī uh, uguņošanas veikt, bet kā, teiksim, cilvēks aizsargāt lielu spēļu koncertu laikā vai arī kino apmeklētājus no Sibīrijas mēra. Ja mēs padomājam par to, ka tas arī var tikt transportēts ar dronu. Un Šefield kungam jautājums, kā var veidot kontrols ne tikai attiecībā uz transportu, bet arī attiecībā uz ķīmisko vielu izmantošanu, lai pasākumu laikā to nevarētu izmantot. Vai jūs ar šādiem lieliem pasākumu rīkotājiem sas, sadarbojaties vai jūs konsultējat viņus? Un konkrēti, kā šādu līdzekļu izmantojumu var novērst, lai novērst to, ka šie 10, 20 tūkstoši cilvēki, kas varētu kļūt par upuriem nozīmīgā gadījumā varētu uzreiz saņemt palīdzību, vakcīnas un tā tālāk. Un tad arī Lenaks kungam. Lenaks kungam. Mēs esam komiteja, kas nodarbojas ar teroristisko apdraudējumu, taču tā sauktie teroristu uzbrukumi, protams, var būt tādi, ka kāds mikrobiologs, kas pagājuši gadu ir saslims ar depresiju, izlems tādu veikt. Un tas varbūt ir tieši viņa darba temats, ko viņš pret cilvēci grib veikt. Vai ir kādas kontrolas attiecībā uz tiem, kas strādā šajās biolo, bi, da, laboratorijās? Vai ir, teiksim, iespēja izvērtēt darba slodzi, spiedienu, kas varētu izraisīt šādus fenomens. Man nav daudz laika, tādēļ koncentrēju uzmanību uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka mēs kā komiteja tiešām, nu, uh, mums vajadzētu pievērsties arī šādiem pedagoģiskiem jautājumiem, jo zināt to, ka ir tāda apdraudējuma nozīmē arī jau profileksi. Jā, paldies, tagad kolēģi, tad trīs jautājumi tika uzdoti. Vai kāds, kas ir depresīvs, varētu uzreiz šādu iespēju? izmantot. Lai apdraudātu situ, tādas vietas, kur daudz cilvēku pulcējas. Ļoti konkrēti jautājumi. Dodu jums vārdu katram. Tie ir tādi vispārīgi jautājumi, taču lūdzu, esiet tiešām ļoti, ļoti uh, īsi atbildē. Jo, nu, katrā gadījumā mēs šos jautājumus uh, nevarēsim uzreiz atrisināt. Tā tad lūdzu. Šefield kungs jums vārds. Thank you. Paldies, paldies par šo jautājumu. Nu, tas ir sarežģīts jautājums, lai atbildētu, nu, lai aiz, aizsargātu stadions, publiskas vietas, kur daudz cilvēki pulcējas, lai atklātu šos uh, iespējamā bioloģiskā ieroča izmantošanas variantus, ja tāds tiek ienests. Nu, tas, no kā mēs tiešām esam atkarīgi, mēs nevarēsim visus vakcinēt pret šīm slimībām. Pret dažiem no šiem lielajiem apdraudējumiem tas ir absolūti iespējams. Bet efektīva atbilde ir tad, ja šie pretpasakumi ir pieejami. Un, uh, vakcīnas ir pieejamas un vakcinēšana uzreiz var tikt sākta. Nu, tas ir viss, ko es varu teikt par a, a, to, kā atpazīt. Nu, varbūt, ka varētu vēl kaut ko vairāk teikt, bet šī daļa par tiem, kas strādā laboratorijās, nezinu. Minēšu. Visdrīzāk, ka mentālo veselību nemonitorē bet nu skaidrs ir tas, kas cilvēki, kas strādā šādos apstākļos ar bīstamiem patogēniem materiāliem, viņus uh, apmāca. Un tāpat arī tur ir tie konteineri pārnēsēšanai un uh, tie tiek apmācība. Un tos, protams, ka ļoti precīzi monitorē, bet nu būtībā tas ir viss, ko var teikt par šo jautājumu. Pavisam ātri. Vai mēs tiekamies ar citu valstu pārstāvjiem? Jā, tiekamies. Tas darbs, ko mēs veicam katrā valstī, tas ir darbs, kas, kuram ir divpusēji, trīspusēji un starptautiska komponente. Mēs tiekamies ES ietverā CBRN uzraudzības grupa, ja padomnieku grupa, tā tieks un strādā ļoti aktīvi. Vai var kaut ko labāk darīt? Jā, vienmēr var kaut ko labāk darīt, protams. Taču nu, šī darba loģika jau ir tāda notikumu laikā reaģēt ir iespējams, ja, piemēram, sporta notikumu laikā tādās valstīs, kas uzņem lielus pasākumus tādā pašā apmērā kā uh, pretpasākumu pret klasisko terorismu. Es domāju, ka daudz kas tiek teikts un dažādu valstu partneri aktīvi strādā, tāpat arī runājot par citiem jautājumiem. Jau sen tie, kas strādā laboratorijās, rūpīgi izvēlas personāla, arī tajā brīdī, kad viņi sāk strādāt tādās uh, jutīgās jomās, bet nu simtprocentīgi neesmu droši, taču ir tādi centieni, lai situācija nebūtu tāda, ka sarežģīti jautājumi rok, rodas un sarežģītas situācijas, kad šie strādājušie būtu atentātu veicēji. Kopējā situācija optimisms, eh, ne pesimisms, nu varbūt arī nē, tie ir ar ārkārtīgi sarežģīti eh, jautājumi, un līdz šim ir uh, bijis ierobežots uh, CBNR, jeb ķeberkā atentātu skaits. Uh, tas nenozīmē, ka mums būtu jābūt optimistiem un pārtraukt uh, strādāt, jo tajā dienā, kad uh, notikumi nopietni uh, notiktu, mēs nevarētu aizvietot uh, tos pasākums, uh, kādi tika radīti 20 gada laikā. Tā mērķis nav pilnībā novērsta bojā gājušos, bet tā mērķis ir ierobežot uh, kāda notikuma kaitējumu. Paldies! Pavisam īsi par laboratorijā strādājošiem. un ir tāda diezgan vienādota situācija. Tie, kas strādā laboratorijās ar augstu drošības līmeni, atšķirība ir, teiksim, atkarībā no tiem, kas strādā, piemēram, slimnīcas laboratorijās, tātad, nu, praktiski to uzraudzība ir daudz mazāka. Un Bogdan kunga ļoti konkrētais jautājums, vai ir kāds vienots centrs? vienots centrs, kas nodarbotos ar jautājumu, piemēram, ja kāds konstatē, vai, piemēram, pilsonis konstatē kaut ko, kas notiek, kur tāda informācija notiktu. Nē, liekas, ka nav tāda centra. Eiropas tāda uh, centra, man liekas, ka nav. Dažādās valstīs ir valsts struktūras, kas uh, apkopo informāciju brīdī, kad tās ir satraucošas līdz brīdim, kad tiek pieņemta lēmuma arī visaugstākajā līmenī. Situācija dažkārt ir labi funkcionē. Bet tā ir valsts globālā struktūra, kas, kurā visa informācija nonāk. Lenēt kungs, Leonard kungs, te Jūs vēlties? Jūs gribat uzstāties? Kā vēlties? Abi divi jūs. Kunārta kungs. Jā, paldies, nu neesmu īsti droši, cik daudz varu papildināt teikto no mūsu uh, skatījuma. Mana loma ir drīzāk pētniecības uzdevuma, taču mūsu departamentā ļoti uh, cieši sadarbojamies ar Dienvidu Velsas policiju un uh, apvienotās karalists drošības dienestiem mēs visu laiku apmainamies ar informāciju par iespējamu uzbrukumu un situāciju. Tātad mēs ceram, ka varam palīdzēt ar profilakses pasākumiem, lai novērst šādus uzbrukumus. Daudz vairāk varētu, protams, paveikt Eiropas Savienībā. Mēģinājumi veikt šādas darbības ir vairāk kā iespējams tieši šajā brīdī nu, nevarēšu pārāk daudz ko papildināt tam, kas jau tika teikts. Paldies! Paldies visiem, paldies katram atsevišķi par šiem ļoti precīziem un arī apjomīgajiem vārdiem, ka nevajag būt tikai pesimistiem, bet jāmēģina ir virzīties uz priekšu arī, lai vajadzētu pretoties apdraudējumiem, kas visu laiku mainās un ir apdraudējoši. Paldies, paldies jums visiem! Es gribētu tagad aicināt Ragacī kungu, profesoru, kas uzstāsies mūsu šī es darbnīcas otrajā daļā ja jūs vēlaties, jūs varat palikt šeit. Euh, euh, tātad tagad pāriesim pie nākamā punkta. Šoreiz tiks prezentēts pētījums par pieejām, uh, ko īstenot dalībvalstis, lai uh, reaģētu uh, Uh, uz uh, tiem, uh, kas atgriežas kā ārvalstu kaujinieki. Šie atgriezušos problemātika ir temats, kas visu laiku atkārtojas mūsu sanāksmēs, un šis pētījums, ko mums prezentēs, ir Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta pasūtīts pētījums pētījumu dienestām, un jo īpaši, ja atcerēsieties, droši vien koordinātori to atceras, tas uh, Eh, bija pēc eh, komitejas pieprasījuma. Tātad eh, ir jāapzinās, kādas ir problēmas ar atgriezušamies Eiropā šiem ārvalstu kaujiniekiem un kā dalībās uz to reaģē. Un varbūt, ka ir atšķirīgs pieejas dalībvalstīs un tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums arī mūsu darbā, mūsu pārdomās un veicot analīzi pretterorisma direktīva nosaka, ka uh, ceļot, lai īstenotu terorisma um, pasākums, tātad uh, ir uh, krimināla noziegums un cilvēki, kas uh, to dara, tiks vajāti tad, kad viņi atgriezīsies. Protams, paliek vēl daudzi smagi sarežģīti jautājumi, kas ir jāatrisina, kā piemēram bērnu situācija un tas tika minēts jau šīs pēcpusdienas sanāksmē. Tātad, kā pierādīt noziegumu, uh, noziegums, kas tiek pastrādāti ārvalstīs, un ir arī ļoti sarežģīti, um, kas arī tiek dalīts atšķirīgi dalībvalstīs, proti. Uh, Um, kā um, attiekties pret uh, šiem te uh, ieslodzītiem cietumies, kad viņus, uh, viņi ir notiesāti, un arī situācija cietumos, jo ir pat skaitļi, ka cilvēki iznākot no cietuma, šie ārvalstu kaujinieki atkal pievērš šim, šīm aktivitātēm. Paldies, Frančesko Ragācija, jūs esat uh, um, asistēja eh, profesors eh, Leidens Universitātē Nīderlandē. Es sveicu jūs visus eh, šīs komitejas vārdā. Paldies, ka esat uh, ieradies, lai prezentētu šo pētījumu. Jūs esat Eiropas drošības jomas eksperts un uh, jo īpaši cīņas pret terorismu un arī prevencijas uh, eksperts pret radikalizāciju. Jūs regulāri sadarbojaties ar Eiropas institūcijām un jūs um, neskatoties uz jūsu jaunajiem uh, gadiem, jūs esat arī bijis Eiropas padomas eksperts par uh, patlīnijām, ieslodzījuma vietām un probācijas dienestiem attiecībā uz uh, ekstrēmismu un vardarbīgo radikalizāciju. Un uh, nacionālā līmenī uh, arī Francijas senātē jūs esat konsultējis par uh, drošības jautājumiem, un arī Nīderlandē sniedz konsultācijas par pretterorismu jautājumiem. Jūs redzējāt, ka mēs nedaudz esam iekavējuši, bet um, tas neko nemaina. Jums tik un tā būs 15 minūtes uh, jūsu prezentācijai, un pēc tam būs iespēja arī uh, diskutēt, uh, kolēģi uzdos jautājumus. Lūdzu, jums vārds. Merci, euh, merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūsu valsts arī ir mana valsts. Es arī esmu uh, francūzis, uh, Itālijas, Francijas izcelsmes uh, francūzis. Tātad paldies par šo iespēju stādīt priekšā šo ziņojumu. Vispirms es gribētu atzīmēt arī uh, Džoša Volpslī klātbūtni, kurš ir šī pētījuma līdzautors, kurš arī ir uh, ieguldījis būtisku darbu šajā ziņojumā. Un šīs prezentācijas nolūkos pāriešu uz angļu valodu, bet esmu gatavs atbildēt uz jautājumu arī franču valodā, ja tas ir nepieciešams. Liels paldies vēlreiz par šo te ielūgumu. Šis ziņojums eh, zināmā mērā ir nedaudz atšķirīgs no iepriekšējiem ziņojumiem, kas man ir lūk, mm, bijuši jāprezentē, jo tas ir drīzāk tāds kā pārskats, eh, cento, cenšoties apkopot visu, kas ir eh, noticis, visus datus, kas mums ir attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem, un tādu kā inventarizāciju veidu pastāvošajām dalībvalstu praksēm. Un šai publikai varbūt, ka daudz svarīgāki ir šie strīdīgie punkti un izaicinājumi, kas mūs sagaida, un ieskacējuši arī iespējas, kā par to varētu domāt un kā to varētu risināt. Pirmkārt, mēs varētu sākumā gūt ieskatu šajā fenomenā kā tādā. Mēs zinām, ka šobrīd uh, 5 līdz 6 tūkstoši cilvēku ir devušies uh, uz Sīriju no Eiropas. Un uh, faktiski pirmais uh, elements, viens no pirmiem elementiem ir, ka neskatoties uz pieņēmumiem, uh, relatīvi maz cilvēku ir atgriezušies no Sīrijas. Patiesībā ir bijuši divi tādi atgriešanās viļņi. 2013. un 2014. gadā bija pirmais vilnis pirms kalifāta deklarācijas, un tad 2015. Eh, gada sākumā bija otrs vilnis. Tātad mēs tagad eh, lēšam, ka apmēram 1000-1200 eh, cilvēku ir atgriežusies no Sīrijas, vairākums no viņiem agrīnā procesa posmā. Tātad mēs redzam tādu daudzveidīgu situāciju dažādās dalību valstīs Eiropas Savienībā. Dažas valstis ir uh, ar uh, ļoti daudz uh, cilvēkiem, kas ir devušies prom, piemēram, Francijā 1900, Vācijā apmēram 1000, arī apvienotie karalistē apmēram 1000 cilvēku no turienes ir devušies prom. Bet kas ir šeit nozīmīgi? Nozīmīgi ir atgriešanās īpatsvars. Uh, jeb šis procents. Tādās valstīs kā Dānijā, piemēram, apmēram puse no tiem, kas ir devušies, ir arī atgriežusies, bet Francijā tikai apmēram 12% ir atgriezušies. Ar ko mums šeit ir darīšana? Matemātiski ar tādu ļoti dažādu atšķirīgu situāciju, gan absolūties, gan relatīvos skaitļos, runājot par tiem, kas ir devušies prom un tiem, kas ir atgriezušies. Kas vēl ir um, runājot par skaitļiem, ir tāda kā jautājumzīme par bērnu skaitu. Protams, ir ģimenes, kas ir devušās kopā ar bērniem uz Sīriju, bet ir arī bērni, kas patiesībā ir dzimuši Sīrijā, Irākā vai citās islāma valsts teritorijās. Un šajos konkrētos gadījumos ir ļoti grūti um, uzzināt precīzos skaitļus. Mēs varam tikai prognozēt. Uh, bērnu skaitu. Tātad šeit mēs atkal runājam par ļoti nepilnīgu informāciju, bet tiek lēsts, ka apmēram 460 bērnu ir Irākā un Sīrijā, kas varētu būt saistīti ar Franciju. 80 no Nīderlandes, 50 no apvienotās karalistes. Interesants skaitlis, ko redzam tagadējās uh, aplēsēs, ir to bērnu skaits, eh, kas ir jaunāki par sešiem gadiem. Beļģijai tiek lēsts, ka apmēram 75% eh, ir jaunāki par sešiem gadiem un jaunāki par deviņiem gadiem Nīderlandai apmēram 20%. Tātad mēs neko daudz nezinām, bet eh, šī ziņojuma nolūkos es intervēju Human Rights Watch pārstāvi, kas personīgi ir apmeklējis uh, Ziemeļsīrijas un Kurdu teritoriju apmetnes, kurš varēja teikt, ka lielākā daļa bērnu, ko viņš tur redzēja, ir uh, jaunāk par pieciem vai sešiem gadiem. Tātad bērnu jautājums lielā mērā ir jautājums par ļoti jauniem bērniem. Otrs aspekts, kas uh, bija Eiropas parlamenta pieprasījumā, bija ka labāk būtu jāizprot um, tās uh, lomas un tā motivācija, kas ir šiem ārvalstu kaujiniekiem. Pretstatā tam, ko mēs dzirdām vispārīgajās diskusijās, jo īpaši uh, šis nosaukums ārvalstu kaujinieki, mēs savā uh, ziņojumā drīzāk runājām par uh, prom devušamies un atgriezušamies, lai šo te terorisma birku nepiekārtu pirms uh, tiesas procesa uh, šiem te cilvēkiem. Šie te indivīdi, kas atgriežas, uh, viņi ir īstenojuši dažādas lomas Islāma valsts struktūrā, uh, Protams, daudzi ir bijuši kaujinieki, piedalījušies kaujās, bet viņi arī bijuši ārsti, pavāri, administratīvie darbinieki. Viņi dažādās lomās strādājuši islāma valsts ietvaros, un tāpēc mums ir šīs dažādās lomas. Sievietes, kuras parasti sniedz tādus atbalsta pasākumus un nodrošina paauģu atjaunošanos karavīru starpā islāma valstī, tātad, ja mēs runājam par sievietēm, tad redzam, ka tomēr viņas ir iesaistījušās arī kaujas lomās un citās aktīvās lomās, kas ir šajā kontekstā. Mēs zinām, ka arī bērni jau no deviņiem gadiem ir arī piedalījušies kaujās, un šis te slieksnis daudzās, daudzās valstīs tieši ir šāds, ka bērns um, uzskata par uh, iespējamiem draudiem, un arī meitenes tiek izprecināts jau no 9 gadu vecuma. Runājot par motivāciju, es domāju, ka svarīgi ir raudzīties arī uz to, cik daudzveidīga var būt šī motivācija. Parasti uh, tiek runāts par šiem te uh, stingri pārliecinātajiem kaujiniekiem, kas ir pārliecināti islāma valsts kaujinieki, bet mēs zinām, ka ir arī cilvēki, kas ir devušies uz Sīriju uh, un uzreiz ļoti ātri vīlušies. Uh, uh tad viņi ir centušies uh, aizbraukt un tomēr viņiem neļāva aizbraukt. Uh, tad, tad ir ļoti dažādi šie uh, dzīves stāsti, ļoti atšķirīga attieksme pret islāma valsti, un tas liek mums um, apzināties, ka ir ļoti atšķirīgas pieejas un motivācijas. Uh, Galvenais, protams, ir arī drošības jautājums, kas mums nāk prātā, un tas ir arī tāds pamatots eh, bažu jautājums, bet tad, kad mēs apspriežam um, sieviešu situāciju, tad humanitārās bažas un uh, domājot par uh, Eiropas pilsoņu uh, dzīves apstākļiem un labklājību, par to arī vajadzētu domāt. Ko Eiropas Savienības dalība valstis uh, ir darījušas, kā tās ir strādājušas, lai risinātu šo jautājumu saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem. Ko mēs redzam? Ir zinām konverģence Eiropas Savienības dalībvalstu politikās, 21, eh, 78 ANO rezolūcija to nosaka un arī nesenā Eiropas Savienības direktīva to ietekmē, bet ko mēs mūsu pētījumā konstatējām? Mēs konstatējām, ka Lielākā daļa ES dalību valstu um, ir pieņēmušas uh, lielāko daļu no juridiskajiem instrumentiem, ko prasīja ANO drošības padomas rezolūcija, un tāpēc mēs redzam zināmu uh, pieeju konverģenci. Un tas balstās arī uz agrāko sadarbību. Mēs redzam, ka tiek uh, pastiprināta administratīvai pasākumi, tiek kļūst stingrāki uh, Mēs, protams, domājam par tādu tiesisku, tiesu pieeju, bet arī e, pilsonības piešķiršanas e, un e, pārvietošanās brīvības ierobežošanas vai ceļošanas dokumentu konfiskācijas jomā daudz kas tiek darīts. Visi šie pasākumi, kas neprasa tādu pašu uh, pierādījumu apjomu, kāda būtu vajadzīgi tiesāšanai, arī tiek izmantot, lai e, strādātu ar šo e, ārvalstu kaujinieku jautājumu. No e, apsūdzības puses mēs redzam, ka ir pieņemti arī tiesas spriedumi apsūdzētiem klāt neesot virknē valstu, un arī šādas tiesas ir notikušas dalībvalstīs. valstīs. Protams, ka prokuratūrām apsūdzības pusē ir e, šīs te plus, ka um, var izmantot valsts kapacitāti, uh, vācot pierādījumus, bet tad, kad ir runa par tiesas procesu, tad uh, ir diskutēts par to, vai tiešām ir uh, taisnīgi tiesa nodrošināt, piemēram, Vācijā. Uh, ne, tiek pieļauts, piemēram, šāda tiesāšana apsūdzētiem klātnēsot. Uh, Runājot par elektroniskajiem pierādījumiem kaujas laukā, tas ir viens no jauninājumiem, um, iespējam vākt pierādījumus par uh, pilsoņu um, um, darbībām ārvalstīs, Facebook, YouTube un citos uh, internetmēdījos. Uh, iegūtā informācija tiek izmantota tiesās un kaujas laukā vāktā informācija, pierādījumi tiek izmantot arī ASV. Uh, un pēc tam tiek nodota dalībvalstu eh, tiesu dienestiem. Un šeit atkal ir eh, atšķirības dalībvalstu starpā. Ir valsts, kas eh, to atļauj, citas savukārt uzdod jautājums par to, kāda tad šeit ir atbildība un arī ehm, cik tad kvalitatīvi ir šie materiāli, ko var izmantot kā pierādījums tiesā. Par uh, periodu pēc uh, tiesas sprieduma pasludināšanas un uh, apcietinājumu periodu uh, pēc šiem te pēdējiem uzbrukumiem ir eh, bijusi tā tendence, ka šie eh, cilvēki tiek eh, izkliedēti, izvietoti cietumos, proti cilvēki, kuriem ir spriedums terorisma lietās vai viņiem ir aizdomas par radikalizāciju. Mēs redzam, ka tagad arī tiek izmantots tāds norobežošanas modelis, piemēram, Nīderlandē, kad ir īpaši uh, um, spārni cietumos, piemēram, vai uh, ir arī Francijā atsevišķas struktūras uh, attiecīgi uz cilvēkiem, kam ir apsūdzība terorismā vai radikalizācijas uh, tendences. Preventatīvais uh, modelis, tā sauktā maigā pieeja cīņā pret terorismu, ko ir pieņēmusi Nīderlanda un apvienotā karalīste, pret to uh, Francija aktīvi cīnījās 2000, līdz 2013. 14. gadam. Tagad tas viss iet roku rokās ar, roku rokā ar uh, tiesu uh, iestādēs balstītiem pasākumiem. Tas tiek skatīts kā tādas atšķirīgas uh, alternatīvas metodas, bet daudzās valstīs mēs redzam, ka šīs abas sistēmas darbojas uh, uh, līdztekus vienotrai. Tas viss iet roku rokā ar administratīviem pasākumiem, un uh, tas tiek viss ieviests dažādos laika posmos, uh, arī pēc tiesas posmā, vai no nu probācijas dienestos, vai um, cietumos, uh, apcietinājuma iestādēs, uh, un tur tiek izmantot šīs dažādas metodas. Visbeidzot, uh, par uh, bērniem, kas ir atgriezušies Mums ir bijušas problēmas uh, atrast tādu sistemātisku pieeju šiem jautājumiem, un lielākajā daļā gadījumu tiek izvēlēta tāda vispārēja uh, tieslietu pieeja attiecībā uz nepilngadīgajiem. Es redzu, ka man drīz beigsies laiks, Šis ziņojums uh, runā par uh, institūciju lomu un pastiprināto sadarbību, kas uh, ir izveidojusies cīnoties ar šo um, jautājumu. DG Home, Europols, Eurojust, radikalizācijas apzinātības tīkls, trešās valsts un starptautiskās institūcijas. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, bet, lai ietaupītu laiku, pārliekšu šiem slaidiem, bet uh, un pāriešu pie eh, tā, kas ir strīdīgie jautājumi. Šeit es eh, uzsveru trīs punktus, bet eh, patiesībā tādi ir četri. Pirmkārt, vai ārvalstu kaujinieki būtu jātiesā Sīrijā un Irākā vai šeit Eiropas Savienībā? Protams, ka ir bailes, ka varētu um, būt uzbrukumi, ka varētu būt tāda kā atriebība. Um, tad, kad tiek atsūtīti atpakaļ apsūdzētie teroristi, un arī ir jārespektē Sīrijas un Irākas suverenās tiesības tiesāt šos cilvēkus. Un, jo īpaši kurdu zonā, Sīrijā un Irākā, mēs zinām, ka šobrīd nav pienācīgas uh, tiesu infrastruktūras, nav advokātu, uh, pretterorisma likums sastāv no septiņiem vienkāršiem pāntiem, un kurdu atbrīvotās eh, teritorijas eh, patiesībā labprāt redzētu, ja šie aizturētie eh, tiktu atsūtīti atpakaļ uz Eiropu, bet Eiropas dalības valsts atkal viņus negrib uzņemt. Un uh, ir jādomā, kā te to jautājumu risināt. Um, un arī uh, apcietinājuma apstākļi ir uh, problemātiski. Uh, un tiek norādīts, ka šie apcietinātie varētu arī izbēgt. Irākā situācija ir nedaudz atšķirīga, bet mēs saskaramies arī ar daudziem jautājumiem par eh, tiesas procesiem, vai tie ir pienācīgi organizēti, un um, nekonsekvence pret terorismu likumdošanā. Um, tālāk nāvisots arī ir problemātisks Eiropas Savienībai, un Human Rights Watch pārstāvis norādīja arī, ka ir jādomā ne tikai par apsūdzētā tiesībām, bet arī par uh, upuru tiesībām. Ir jābūt pienācīgam tiesas procesam. Tas ir visu interesēs. Man liekas, ka man uh, beidz to ir laiks, bet es vēl kādu minūti izmantošu priekšsēdētājs kundze. Uh, pie šiem diviem pārējiem punktiem. Otrais punkts varbūt ir tāds strīdīgs, bet šobrīd eh, par to ne, nav strīdu Eiropas aprindās, un tāpēc man šķita svarīgi to pacelt. Tagadējie ja preventīvie pasākumi, rehabilitācija un mentoringa pro programmas eh, rada nopietnus jautājumus cilvēktiesību un musulmaņu grupu vidū. Uh, Un izskatās, ka eh, te varētu pat būt vairāk eh, slikta nekā laba, eh, ko tas dod. Daudz no šiem pasākumiem tiek um, uzskatīt par tādiem, kas vēršas galvenokārt pret musulmaņiem, un tur ir balstīšanās uz kļūdainiem pieņēmumiem par to, kā cilvēki radikalizējas un pāriet pie vārdarbības. Uh, un uh, balstās uz tādiem ļoti vienkāršotiem uh, modeļiem attiecībā uz to, kā reliģiskā prakse varētu novest pie vārdarbības. Tātad uh, te tiešām nopietnas bāžas gan akadēmiskajās aprindās, gan NVO aprindās, un ir arī bāžas uh, uh par to, kāpēc šādas bāžas netiek ņemtas vērā Eiropas Savienības radikalizācijas tīklā. Uh, visa kritika tiek tā kā atstumta nost, tas nav uh, svarīgi politikai un tāpēc tas netiek apspriests. Kāpēc tas tā ir? Un trešais punkts ir jautājums par attieksmi pret uh, atgriezušamies bērniem. Protams, ka ir uh, bažas par bērniem, kas varbūt ir piedalījušies apmācībā par vardarbīgām uh, aktivitātēm, viņi varbūt ir saskārušies paši ar vardarbību un tāpēc varētu radīt drošības problēmas tad, kad atgriežas. Un tomēr starptautiskie pienākumi uh, ir um, noteikti starptautiskos līgumos, ka bērni ir uh, vispirms jāskata kā upuri, pat ja viņi ir iesaistīti kaujas organizācijās bijuši. Un šeit atkal šis jautājums par bērnu kategorijas uh, segmentāciju dažādās vecuma grupās tiek uh, pacelts kā nopietna problēma, uz ko norāda NVO un cilvēktiesība aizstāvji uh, attiecībā uz tām cilvēktiesībām, kas tiek piešķirts bērniem, tad, kad uh, viņi tiek uzskatīti par drošības draudiem. Eiropas institūcijas un dalība valstis uh, bērnus jau no 9 gadu vecuma uzskata par pietiekam veciem, lai iekļautu viņus uh, Eh, terorismu draudu datubāzēs. Un tātad šeit atkal ir jautājums par to. Ir vēl viens punkts, ko es detalizēti neizklāstīšu, un tas ir um, administratīvo noteikumu un pasākumu apjomu pieaugums uh, un uh, pierādījumu pienākums, tad uh, ir pēc uh, pasākumu veikšanas. Un ir likumdošana, piemēram, Francijā, kur uh, šis ārkārtas stāvoklis ir kļuvis par uh, ikdienu. Es ar to arī beigšu, es atvainojos, ja savu uh, laiku pārtērē, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, Ragācī kungs, par šo prezentāciju. Jā, mēs iepazināmies ar pētījumu rezultātiem, analīzēm, izskanēja jautājumi. Tas, protams, viss rata eh, daudz polemikas un ažiotāžas. Pirmā uzstāsies Katarīna Kiniči un ar jūsu laipnu atļauju eh, būs eh, šī pingponga procedūra. Tātad pēc jautājuma uzreiz sekos atbildi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Ragācīkungam par šo izklāstu. Paldies, ka iepazīstinājāt ar šī pētījuma rezultātiem. Jūs pieminējāt kādu jautājumu, kas ir īpaši tūs manai sirdī, proti mazgadīgos, nepilngadīgos. Es jau ļoti ilgus gadus par to runāju Eiropas parlamentā. Jūs teicāt, ka situācija ir ļoti sarežģīta, ņemot vērā arī bērnu vecumu, ka bieži vien tiek runāts par ļoti, ļoti maziem bērniem. Un tiek lēsts, ka aptuveni 460 šo bērnu atrodas īrijā un sirākā, un bērni eh, it kā pat tiekot apmācīti, iedoktrinēti un jau tiek uzskatāmi par um, risku drošībai. Bet, eh, ja mēs runājam par mazākiem bērniem, vai dalību valsts ir mm, nu, kaut kāda iniciatīva uzņēmušās, lai ieviestu pasākumus šo bērnu mm, atgriešanai dzimtenēs. Lielāki bērni, kas atrodas Eiropas Savienībā, kurus varētu uzskatīt par apdraudējumu. Kādi pasākumi tiek paredzēti, lai šos bērnus varētu atkal pilnībā reintegrēt sabiedrībā, lai viņi varētu tik galā ar pārdzīvotajām traumām? Uh, Jūs teicāt, ka šie bērni vai nu ir apdraudējums vai upuri, tātad šīs divas lomas tiek viņiem piešķirtas. Uzskatu, ka bērni jebkurā gadījumā ir uzskatām par upuriem, eh, jo viņus jau piespiež, piemēram, piedalīties militārās operācijās, un eh, tādā veidā viņi tiek trenēti ne jau pēc brīvas izvēles. Vēl kāds jautājums par sievietēm runājot. Es nezinu, kādēļ sievietes, piemēram, izvēlas pašas patstāvīgi doties uz šīm valstīm, vai arī viņas, piemēram, atrodas tādā neizdevīgā lomā, atrodoties šajās valstīs, jo viņas bieži vien ir arī mātes. Tas ir saistīts ar viņu dzimumu vai citiem aspektiem. Paldies! Paldies, tie ir ļoti labi jautājumi. Tad, kad mēs veicām pētījumus, mēs uh, sarunājāmies ar ļoti daudziem respondentiem. Tagad. Balstoties uz apkopotajiem rezultātiem, varu teikt, ka nav tādu ļoti uh, efektīvu iespēju, lai varētu piedzēt šeit atgriezties uh, ārvalstu kaujiniekiem, kā arī sievietēm un bērniem. Es uh, arī, mēs daudz apspriedāmies ar dalībvalstu pārstāvjiem, un šie atbalsta pasākumi nav patiešām pilnībā ieviesti. Ja runājam par īpaši nepilngadīgajiem veltītajiem pasākumiem tādu dalību valstu līmenī nav, tie katrā ziņā nav sistemātiski. Ja mēs runājam par tām valstīm, kur tiek domāts vairāk par reintegrāciju un psiholoģisko palīdzību federālā un vietējā līmenī, kā piemēram eh, Holandē un Vācijā, jā, tur ir bijušas iniciatīvas arī, um, kas tiek saskaņotas ar vietējām struktūrām un federālo līmeni. Pieminot radikalizāciju. Jāapzinās. Ja ka ir, protams, uzmanīgi jānovēro situācija, jāskatās, kuri indivīdi ir vairāk pakļauti e, radikalizācijai, bet tāda visa Eiropas pieeja veltīta tieši nepilngadīgiem nav izveidota. Arī um, nav nekādu īpašu programmu sievietēm. Sākumā, tad, kad šie cilvēki atgriežas Eiropā, pirmām kārtām iestādes eh, pievērš uzmanību vīriešiem, pirmām kārtām pieaugušajiem. Nu, tagad pamazām uh, sāk uh, interesēties arī par sieviešu tālāko likteni. Kinīčī kundze uzdod jautājumu tādēļ, ka sieviešu loma ir mainījusies, tādēļ, ka viņas ir uh, nu, emancipētākas kļuvušas. Atbilde. Jā. Yeah varētu runāt arī par tādu atšķirīgu juridisko izpratni, bet nu, pētījums tam tik eh, detalizēti nepievērsās, lai varētu jums pietiekami labi atbildēt. Paldies, paldies par jūsu interesanto prezentāciju. Saka nākamais runātājs. Man ir jautājums par uh, statistiku tieši. Cik uzticami ir jūsu prezentētie skaitļi? Es uh, varētu ļoti labi iedomāties, ka ir arī tādi cilvēki, kas ir atgriežušies Eiropā, par kuriem mēs vispār mm, to nenojaušam. Vai jūs, piemēram, veicot savu pētījumu, esat padomājuši arī par šo aspektu? Otrām kārtām jūs uh, runājāt arī par drošības un iekšlietu politikas apsvērumiem. Es saprotu, ir grūti atbildēt, ņemot vērā arī jūsu uh, pētījuma ierobežoto aptvērumu, bet eh, kāda ir saikne starp šīm divām pieejām un kā tas tiek īstenots eh, dalību valstīs, kur ir iespējams jau eh, redzēt pirmos rezultātus, cik efektīvi tas ir no, norisinājies. Es saprotu, ka pētījumā tam nepievērsāties, bet būtu ļoti interesanti uzzināt, kas notika ārpus ES, piemēram, Indonēzija. Ņemsim vērā to, kas ir noticis tur pēdējā laikā. Arī tur uh, atgriežas ārvalstu kaujinieki, viņi arī tiek izmantoti. Uh, un Indonēzijas valdība arī šo cilvēku dzīves stāstu izmanto, lai stāstītu citiem, kas ir ISIS un kas, uh, kāda ir bijusi tā šausminošā darbība. Uh, bet, eh, piemēram, pagājušajā nedēļā notiekušie atentāti Indonāzijā, nu tur bija mm, eh, iesaistīta ģimene, kas nesen tika atgriezusies no Sīrijas, arī 9-gadīgi un 12-gadīgi bērni. Uh, Vai tas, kas notiek Indonēzijā, varētu kaut kādā veidā ietekmēt arī mm, Eiropas Savienības politiku, runājot par veselu ģimeņu atgriešanos izcelsmes valstīs, jo tas noteikti rada bailes daudzām valdībām Eiropas Savienībā? Kā jūs varētu mm, varbūt ieskicēt tādu iespēju, kā šie notikumi varētu arī atrast savu atbalsi Eiropas Savienības politiskajos lēmumos turpmākajā laikā? Paldies, tad ir ļoti svarīgi jautājumi. Ja mēs runājam par skaitļiem, jā, šie skaitļi ir pilnīgi neusticami. Tādus, kuriem nevaram paļauties. Mums tas ir jāapzinās. To mēs arī savā ziņojumā esam skaidri un gājuši pateikuši. Ir skaitļi, ko mēs esam saņēmuši no izlūk dienestu paziņojumiem, un, protams, tie nav nekādi tādi neitrāli spēlētāji. Mums viņiem ir jāuzticas neapšaubām, bet, protams, viņiem ir arī, zinām, interesi piedāvāt mums tādus vai šādus skaitļus un ne citus. Uh, Varbūt mēs akadēmiķi pārāk uzticamies uh, salīdzinošajam pētījumam, nepakraujot tādam, tādai rūpīgai analīzei. Skaitļus mēs nevienmēr varam pārbaudīt informācijas avotus, mēs arī iepazīstamies ar kolēģu, zinātnieku ziņojumiem, ko ir sagatavojuši Hāgas universitātes uh, ziņotāji un citi. Uh, arī uh, iepazīstamies ar pretterorismu vienību piedāvātajiem skaitļiem, bet mēs uzskatām, ka viņi visi ļoti vaļsirdīgi mums ir atzinušies. Īstenībā šie skaitļi ir ļoti, ļoti aptuveni un patiesais problēmas mērogs ir daudz milzīgāks. Tas uh, pie tā mums noteikti ir vēl jāpiestrādā. Otrs jautājums. Tas īstenībā trāpa desmitniekā Kāda ir šī galvenā problēma? Kāds tad ir līdzsvars, kas būtu jāievēro? Ja mēs runājam par uh, atbalstu upuriem un tādu represiju politiku, kas būtu vērsta pret uh, noziedzniekiem un tiem, kas ar viņiem sadarbojušies. Mēs, protams, varam uh, mācīties no gūtās pieredzes, no profesionāļu pieredzes, kas arī strādā uz vietām, gan drošības, gan sociālās aprūpes jomā. Ja mēs runājam par gūto pieredzi, iepriekšēji atentāti, kuros piedalījušies ārvalstu kaujinieki, uh, mēs varam lēst, ka apmēram viens no 300 cilvēkiem potenciāli varētu iesaistīties kādā atentātā un uzbrukumā. Ja runājam par 5000, kas eh, ir eh, atgriežies Eiropā, tad mēs varam runāt par kādiem 15 cilvēkiem. Jā, tas proporcionāli, eh, tas ir mazs skaitlis, bet ar to jau pietiek, lai patiešām radītu ļoti augsta līmeņa risku un arī sagatavotu uzbrukuma ar smagām sekām. Ja mēs runājam par um, šīm prognozēm, cik daudz cilvēku varētu nostāties uz noziedzības, uz terorisma takas un cik daudz varētu atkal potenciāli kļūt par noziedzniekiem, protams, ir jāizmanto ļoti daudz izlūkdienestu rīcībā esošās informācijas. Uh, teroristu uzbrukumi, kas līdz šim ir pieredzēti vai plānoti, šie cilvēki īstenībā jau bija uh, izlūki dienestu vai tiesība iestāžu uzmanības lokā, uh, bet uh, informācija varbūt tika atklāta vai pārāk vēlu vai ne, nebija pārāk ātras reakcijas. Ļoti reti notiek tā, kad par kādu ir eh, nu, bijusi informācija, ka skolotāji vai sociālie dienesti jau ir informējuši tiesības sargājušās iestādes, un šis cilvēks pēc tam ir eh, gatavojis uzbrukumu un ir ticis pārtverts. Kas no tā visa izriet? Ir ļoti tāda laba mm, izlūkdienestu izlūkošanas sistēma. Uh, Mēs runājam par eh, tādiem daudziem maziem sazarotiem tīkliem, cilvēks sadarbojas eh, viens ar otru. 13. novembra uh, uzbrukuma Francijā to ļoti labi ilustrē. Uh, Ir uh, cilvēki, piemēram, skolotāji, meidmāsas, sociālo dienestu darbinieki. Viņiem ir jākļūst uh, par uh, tādām kā izlūkdienestu acīm un ausīm, jo viņi jau reāli strādā ar cilvēkiem dien dienā. Viņi ļoti ātri var redzēt, kurš uh, cilvēks ir uh, pakļauts radikalizācijas riskam. Uh, Protams, var rasties arī viltus trauksme, Eh, un eh, tas var radīt arī eh, tādu diskriminācijas sajūtu musulmaņu vidū, lai nebūtu tādas mērtiecīgas izlūkdienestu darbības, kas vērstas pret vienu sabiedrības grupu. Mēs runājām par cilvēkiem, kas strādā ikdienā arī par musulmaņu kopienas organizācijām, kas varētu arī. Mm, ātrāk eh, pamanīt šos aizdomīgos subjektus un, eh, protams, viņi arī ļoti daudz var darīt īstenībā, lai eh, novērstu segregāciju sabiedrībā. Protams, kā garantēt drošību Mums ir jānodala varbūt vairākas darbības uh, zonas. Mēs runājam par politiku, mēs runājam arī par rehabilitāciju, bet policija bieži vien balstās, eh, strādā savu darbu veica, meklē pierādījumus balstoties uz aizdomām. Bet rehabilitācija aizdoma pilnā gaisotnē nevar notikt. Mēs runājam par skolotājiem. Uh, par sociālo dienas darbiniekiem, kas palīdz šiem cilvēkiem atrast savu ceļu atpakaļ sabiedrībā. Nu, nevar visu laiku šos cilvēkus turēt aizdomās un izsekot. Tā tas notiek Eiropā. Lai nodalītu šo tiesiskumu principu no sociālās plāksnes, um, ir vēl jādara daudz, bet tas var nest patiešām uh, ļoti tādus vērtīgus augļus. Sociālajās zinātnēs strādājošie var dalīt, darīt ļoti daudz lietas labā, bet, diemžēl, Eiropas um, Savienībā diskusijas par to plaši um, nenorisinās. Um, tagad vairāk tiek uh, tieši runāts par abu komponentu tādu sajaukumu par tiesisko un sociālo komponentu. Bet um, krimināla vajāšana un uzticība tās ir lietas, kas ir um, divās dažādās barjeras pusēs, tās nevar jau kopās. Paldies! Paldies, tagad Vīmbergs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad mēs diskutējam par dažādām stratēģijām, ko darīt, kad šie ārvalstu kaujinieki atgriežas pie mums. Īstenībā kaujinieki tas ir uh, tas vārds, kam vajadzētu pievērst visvairāk uzmanības. Un ja kāds mēģina cīnīties par savu dzimteni, tas ir kas cits, bet mēs runājam par slepkavām, par izvarotājiem, par briesmīgiem uh, Uh, cilvēkiem, kam nav vietas mūsu sabiedrībā. Jūs tur runājat par ārstiem, par pavāriem, kas ir devušies, lai īsis okupētajās teritorijās uh, vārīt ēst. Nu, izklausās, mēs te gandrīz runājam par ārstiem bez robežām, par šo labdarības organizāciju. Īsnībā šie cilvēki ir zaudējuši jau kādu uzticību mūsu acīs, viņām nav tiesību šeit atrasties. Uh, ja mēs nevaram viņiem atņemt pilsonību, bet varbūt, ka dalība valstis varētu sākt to darīt. Tika pieminēta arī mm, ANO drošības padomas rezolūcija 2178, ka vajadzētu arī būt eh, tādiem bargākiem sodiem par šāda veida noziegumiem. Vai kaut kas ir noticis, vai jau eh, mēs varam redzēt pirmos šī darba augļus? Uh, ja mēs šiem cilvēkiem skaidri un gaiši pateiksim, ka viņi nevar atgriezties dzimtenē, ja viņi pēkšņi pārdomā un grib atgriezties Eiropā, nu varbūt tad viņi pirmām kārtām vispār uz Sīriju un Irāku nedotos. Un Zviedrijā, ja, piemēram, šie cilvēki atgriežas uh, pie mums, un tad viņi gribēs uh, iekārtoties darbā, gribēs atrast dzīvokli, bet kādas ir alternatīvas? Es nezinu, vai pilsoņiem pāriem, pilsoņiem godīgiem tas patiks. Paldies! Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem! Es, protams, arī saprotu jūsu viedokli, es ļoti labi izprotu jūsu paustās bāžas. Es varētu varbūt tā vienkārši atbildēt. Uh, Ja jūs uzskatāt, ka demokrātiskā sabiedrība balstās uz godīgu tiesvedības procesu īstenošanu, tad īstenībā, uh, nu, par teroristu kādu var atzīt tikai tad, kad uh, ir tiesnesis jau savu spriedumu pasludinājis. Paldies, Anna Gomeša. Paldies. Mēs bieži vien šos cilvēkus saucam par ārvalstu kaujiniekiem īsnībā vairums no viņiem ir mūsu pilsoņi, viņi ir radikalizēti šeit. Actually... Kā tad viņi ir radikalizēti? Kā sabiedrības nav to atrisinājušas jau ātrāk? Kādēļ mēs pret to nevērsāmies jau ātrāk, arī runājot par sociālajām metodēm, sociālajiem resursiem, par rehabilitāciju, kas netiek izmantot? Pirmām kārtām jau vajadzēja runāt par uh, preventīviem pasākumiem. Tādēļ jautājums. Jūsu prāt, kā mēs šos naidīgos eh, sludinātājus, kas jauniešus pievērš radikalizācijai, eh, varam aktīvāk apkarot? Kas notiek? Mēs ļoti labi esam eh, iepazinušies ar pro, lietas būtību, ar problēmas sakni. Mēs zinām, kā pret to vērsties, bet stratēģijas nav. Vai es arī alojos? Atgriežoties pie skaitļiem, jūs kolēģim atbildējāt, ka skaitļi nav pilnībā uzticami, bet Ja runājam par Eiropas kaujiniekiem, pilsoņiem, vienalga, kā viņus nosaukt, kas, piemēram, kurdu pārvaldītajās teritorijās ir aizturēti kurdi, tur nevar viņus tiesāt vai viņi tiks nodoti no kaut kādām tiesību sargājušām iestādēm šajās teritorijās, un tad viņi tiks tiesāti, un mēs vispār pievērsim acis uz notiekošo. Kāda šajā situācijā ir uh, statistika? Ir arī, piemēram, Eiropas pilsoņi, kas ir piedalījušies uh, dājuši atentātos un tagad gaida tiesas spriedumu Irākā. Kāds ir šis skaitlis, cik daudz viņu ir? Uh, Un, protams, Irākā tiesvedība negarantē godīgu, eh, pilnīgi godīgu tiesas procesu. Un jārunā arī par sodiem. Jā, par Eiropu kopumā runājot, ir Eiropieši, kas vēlas eh, uzbūvēt Eiropai apkārt mūri, bet eh, nu, paši vēlas ceļot, turpināt ceļot uz skaistām, eksotiskām zemēm. Tad, kad es Indonēzijā dzīvoju pirms pāris gadiem, tur arī uh, bija daudz dažādu problēmu, un tad, piemēram, bija arī diskotēka, kas tika uzspridzināta Balī. Daudzi uh, zviedru turisti arī gāja bojā. Mēs taču nevaram viņiem aizlikt kāju priekšā vai aizcirs durvis un teikt, jūs nevarat doties šad un tad pasauļoties brīvdienās. Mums ir jādomā ne tikai par šiem Eiropas kaujiniekiem, bet arī par citu valstu kaujiniekiem. Ko ar to visu iesākt? Vai jums ir kādi ieteikumi? Ko darīt, kā rīkoties, protams, arī domājot par sadarbību, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā ar Indonēzijas iestādēm? Vai jūs varētu lūdzu atkārtot pēdējo savu jautājumu daļu vaicā runātājs? Paldies! Mēs nerunājam tikai par to, kā tikt galā ar šiem um, ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas. Mums jādomā arī par mūsu Eiropas kaujiniekiem, kas dodas uz citām valstīm, tur veic atentātus, piemēram, dodas uz Indonēziju, tad atgriežas šeit. Protams, viņi turpina uh, radīt draudus, nu mēs viņus nevaram uh, vienkārši ignorēt un nevaram uh, vienkārši eh, neveltīt viņiem rehabilitācijas programmas, tas rada risku gan mūsu pilsoņiem šeit uz Eiropā, gan arī tur, kur viņi dodas eh, baudīt saules peldes. Paldies! Jā, centīšos eh, pēc iespējas precīzāk atbildēt uz jūsu jautājumu. Pirmais jautājums par šiem reliģiskajiem sludinātājiem, kas cilvēks radikalizē tas eh, īsti netika apskatīts mūsu ziņojumā. Bet kopumā, apkopojot informāciju, arī citā kontekstā esmu konstatējis, ka pēdējo septiņu, astoņu gadu laikā tiek eh, mazāk runāts par sociālo situāciju un materiāliem apstākļiem, kas varētu zināmā mērā arī veicināt radikalizāciju. Uh, Tagad vairāk uzmanības tiek pievērsta tieši ideoloģijai. Ideoloģiski jautājumi, protams, mums sociologiem nozīmē ļoti daudz, un tas tā noteikti ir ļoti svarīga procesa sastāvdaļa. Ja jūs, piemēram, pār, pierunājat kādu doties, piedalīties kara darbībā, ideoloģijai ir ļoti liela nozīme, bet, protams, tas nav vienīgais komponents tāda, nu, jā, valdības šādu aizbildinājumu izmanto ļoti labprāt, jo tas atļauj nepievērsties degošām sociālām problēmām un cita veida problēmām, kas varētu individu pamudināt uz vardarbību. Tādējādi ideoloģija tiek aplūkota caur dažādu politiku prizmu. Pirmām kārtām tiek apzināti, kuri tad ir šie sludinātāji naidīgie īmāmi, kas sludina šo politisko īmāmu, bet tāpat tiek arī uh, vērtēts. Uh, ultralabējās politikas uh, spēks, uh, šī ietekme, kas uh, arī var veicināt zināmā mērā citu sabiedrības grupu radikalizēšanos. Uh, Mēs esam arī redzējuši, ka pieauga aizvien eh, vairāk eh, tādas pretargumentācijas skaits. Runājot arī par to, nu, kas kuram būtu jādomā par konkrētu situāciju. Ja mēs runājām par tāda, nu, pretēja varbūt uh, pretēja stāsta, pretējas ideoloģijas izmantošana, tas tagad tiek darīts. Jā, mēs eh, neapšaubāmi redzam, ka ir naida sludināšana, naida runas arī internetā. Mums ir jādara ļoti daudz, lai to izskaustu arī dalību valstīs strādājot šajā jomā. Es zinu, ka ļoti daudz Eiropas Savienībā tiek domāts par tādu uh, kontrideoloģiju šai kaitīgajai ideoloģijai, tādēļ nevarētu teikt, ka nekas netiktu darīts. Jūsu jautājums par kurdu teritorijām. Jūs patiesībā izcēlāt ļoti būtisku aspektu. Savā prezentācijā es tam pieskāros garām ejot un savos secinājumos balstījos uz to informāciju, ko ieguvu no Human Rights Watch pārstāvjiem, kā arī uh, juristiem, uh, kas uh, strādā šajā jomā patiesībā. Kurdu uh, zonā tur nav uh, tādu juristu. Sievietes uh, ņemot vērā spēkā esošās tradīcijas, eh, netiek pakļauts tiesai un pagaidām šajās kurdu pārvaldītās teritorijās nāves sots netiek piespriests. Un nav bijušas arī Eiropiešu, Eiropas kaujinieku ties, eh, tiesvedības procedūras tur. Un no otras puses mēs eh, neesam neko dzirdējuši, ka uh, Eh, kāds būtu mēģinājis domāt par viņu repatriāciju Eiropā. Tādēļ saprotu jūsu bāžas un piekrītu tām. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies par šīm atbildēm un arī ļoti precīzām. Vēl ir nedaudz laika, ja ir kādi jautājumi. Nē, liekas, nē, tad pabeigsim mūsu darbu. Tas sākās ļoti agri šodien no rīta. Lielas paldies! Paldies, Rakacīkungs, par šo ļoti interesanto pieeju. Un mēs redzam, ka var meklēt risinājumus. Paldies, paldies kolēģiem. Šīs tēra komitejas darbs ir ļoti intensīvs. Paldies visiem un visiem jauku vakara izskaņu. Thank you.